Good afternoon. Labu pēcpusdienu visiem. Gribētu lūgt visus ieņemt vietas. Tā, lai mēs varam uzklausīt lūgumrakstu iesniedzējus. Un lai mēs tūlīt pat varam ķerties klāt 21. punktam. Tā, tas ir lūgumraksts 1247. Šķērsvīta 2016. Pāla Šmits Poras ir šeit un došu jums vārdu, lai jūs iepazīstinat mūs ar uh, lietu, un 5 minūtes jums lūdzu. Ah, oh, this is very low. Um, okay. Thank you so much for having us here. I would... Liels paldies! Paldies, ka uzņēmāt mūs. Pirmām kārtām gribu teikt lielu paldies Alda grupai un sociālistiem un demokrātu uh, partneriem, kas atbalstīja mūs šai procesā piecas minūtes, tātad ne vairāk. Nu, tad man jācenšas runāt pēc iespējas ātrāk un pēc iespējas lakonismāk. Esmu Pāla Šmita, esmu uh, Spānijas NVO juriste, un mēs vēlamies. Uh, strādāt pie, mm, mēs vēlamies runāt par jautājumu cilvēku nu, humanās palīdzības sniedzēju un palīdzību cilvēkiem, kas glāja migrantus jūrā. Sākšu ar faktiem, bet nesmu pārliecināta, ka jūs jau zināt, 2016. gadā vairāk kā 5000 cilvēki, nu vismaz cik mums zināms, gāja bojā vidus jūrā. Mēs šeit stāstam jums tikai un, un par šīm pēd, pirmajām trim šī, nedē, šī gada nedēļām, tur jau ir 500 bojā gājušo. Mēs visi zinām šos faktus, un tas tiešām ir vienkārši šausminoši. Laimīgā kārtā mums ir arī desmitiem cilvēku no 28 dalībvalstīm, kas dara visu, kas ir viņu spēkos, lai šos cilvēkus glābtu, lai sniegtu humāno palīdzību. Kāpēc solidaritāte šobrīd tiek padarīta par kriminālu nodarījumu? Eiropas juridiskais ietvers e, ir tā sauktā um, facilitation direktīva ar iecīgo ietvaru un tās mērķis ir palīdzēt apkarot nelegālo migrāciju. Un es domāju, visi, kas šodien esam šeit klāt, mēs, protams, piekrītam, ka kontrabandisti, kas tirgos ar cilvēkiem, pārsūta, pārved viņus pār robežām, tiešām pelna milzīgas summas, tirgojoties ar bērniem, sievietiem. Un šie cilvēki, protams, ir jāpadsludina par noziedzniekiem, viņi ir jāapkaro, viņi ir jāmet cietumos. Bet tomēr problēma ar šo direktīvu ir tāda, ka tur ir arī tādas nianses, kas, piemēram, ir saistīts ar humanās palīdzības saikšanu, kā rezultātā dalībvalstīm rodas iespēja um, padarīt par kriminālu noziedzniekiem tos, kas, pal tos, kas palīdz migrantiem, pat tajos gadījumos, kad viņu rīcības mērķis ir sniegt humāno palīdzību. Īsumā un tieši runājot, šī direktīva ir pretrunā starptautiskajām tiesībām. Tā pavisam brutāli ir pret jebkāda veida starptautiskajām cilvēktiesībām, eh, jūras tiesībām, eh, ANO kontrabandas protokolam un rekomendācijām, kas nāk no izriet no ES rīcības plāna cīņai pret uh, cilvēku kontrabandu. Tāpat laikā ir tajā arī vairākas tādas problēmas, kas jāņem vērā, jo tās rada ne tikai juridisku raksturu problēmu, bet arī morālu un ētisku problēmu. Nav tāda juridiska ietvara, kas ļautu nodrošināt humāno un palīdzību Eiropas Savienībā uh, E, kopumā. Pastāv augsta neviennoz, neviennozīmība tiesību aktos, neskaidrība, un tam visam pāri, kā mēs zinām, nav arī vienas kopējas migrācijas politikas Eiropas Savienībā. Zinu, ka komisija pie tā strādā, bet pagaidām šie centieni nav vainagošies ar panākumiem. Ir arī virkni citu negatīvu seku, kas ir šai problēmai kopumā kā rezultātā tiešām šie palīdzības sniedzēji tiek padarīti par kriminālu nozieg, noziedzniekiem, tiek kriminalizēti. Tam visam ir negatīvas sekas ne tikai uz likumīgajiem migrantiem, eh, kuri vēlas ierasties Eiropā, lai būtu drošāk, bet tas negatīvi ietekmē arī brīvprātīgos un visus citus humanās palīdzības sniedzējus. Pastāv bailes viņu vidū tādā ziņā, ka kopumā eh, rodas tāda sajūta, ka palīdzēt tiem, kam šī palīdzība ir vajadzīga, ir kaut kādā veidā nepareizi un, un nelikumīgi. Tas noved pie neiecietības, rasisma, integrācijas problēmām un visam godīgi Eiropas Savienības ne, nu, reputācijas pasliktināšanās. Ko mēs varam darīt lietas labā, ko jūs varat darīt lietas labā un kāda ir jūsu atbildība kā Eiropas parlamentam? Eiropas Savienības līgums paredz. Uh, 214. pantā, ka humanās palīdzības operācijas ir jāveic saskaņā ar principiem, kas noteikti starptautiskajās tiesībās, tātad objektīvi, bez diskriminācijas un tam līdzīgi. Turklāt Eiropas parlamentam un padomēji vajadzētu izveidot attiecīgus mērus, kas varētu definēt attiecīgo ietvaru, kur, kur kontekstā tiktus īstenotas šīs humanās palīdzības sniegšanas operācijas. Problēma gan šobrīd ir tāda, ka šāda ietvara nav. Un tāpēc Mēs zinām, ka Lība komiteja šobrīd jau pie šī jautājuma strādā, un mēs arī zinām, ka Eiropas Savienības pamatiesība aģentūra pavisam konkrēti strādā pie šīs problēmas, un ir jau publicējusi dažus visai interesantus ziņojumus. Es jūs gribētu visus mudināt ar tiem iepazīties. Tātad, lūk, ir pilnīgi skaidrs viens. Mūsu, ar mūsu lūgumrakstu pirmām kārtām mēs gribam liet gaismu par šo jautājumu, pieprasot komisijai. Uh, kas šķiet negribīgi rīko šai jomā, pievērsties šai problēmai, otrām kārtām grozīt humanās eh, palīdzības klauzulu šai pašreizajā direktīvā, lai nebūtu tā, ka par kriminālu noziedzniekiem būtu uzskatīti tie, kas cenšas palīdzēt šiem migrantiem. Trešām kārtām izstrādājiet likumu, kas ļautu spēcināt šo jomu un atstājot šo lūgumu rastu atvērtu, lai mēs varētu turpināt pie šiem jautājumiem strādāt. Tūlīt jau beigšu savu uzstāšanos, bet gribētu lūgt priekšādātāju piešķiet mums vēl vienu papildu minūti. Šeit ir Manuels Blanko un Manuels Vidals, kas tieši šā veidā eh, ir sastapušies ar šīs direktīvas sekām, eh, pastāstīt par tām. Vai mēs varbūt varam to darīt eh, diskusiju noslēgumā? Jā, tā mēs varam darīt. Domāju, ka tas būtu visai efektīvi. Tātad tagad mēs pirmām kārtām, paldies jums par prezentāciju, un mēs tulīt pirmām kārtām dosim vārdu komisijai, bet, nu, jāsaka, parasti, kad dodu spāņiem vārdu, nevienmēr viņi, nu, viņi ievēro uzstāšanās laiku jūs gan, bet tātad, lūk, Simona Ardovino no komisijas, lūdzu. Jā, labu pēcpusdienu visiem. Paldies, ka uzaicinājāt mūs rēģēt uz šo lūgumu rakstu. Uh, par uh, šo ārkārtīgi svarīgo jautājumu un centīšos izteikties tikpat īsi un lakoniski, kā teikt, CS rīcības prāna, plānā cīņā pret cilvēku kontrabandu. Komisija patiešām veic izvērtējumu pašreizējiem juridiskajiem ietveram attiecībā uz uh, iekļuvas tiesībām un tā tālāk un tā tā uh, joprojām. Tātad tā ir šī facilitation pakotne. Uh, Un turpmākajās nedēļās mums vajadzētu nākt klajā ar grozīmēm. Mēs šobrīd lēšam par to, kādus secinājumus iespējams izdarīt, pamatojoties uz esošajiem pierādījumiem, un darbu turpināsim tieši tāpat kā iepriekš, um, uzmanīgi sekojot līdz visiem notikumiem uz vietas. Mēs šī novērtējuma gaitā uh, jau aicinājām lūgumbrakstu iesniedzējus un arī visas citas pilsoniskās sabiedrības organizācijas un individus padalīties ar komisiju ar jebkādu liederīgu informāciju, kas būtu viņu rīcībā šajā kontekstā. Es turklāt gribētu uzsvērt, ka es rīcības plāns, kas vērsts pret cilvēku kontrabandu, uzsver, ka visi, kas sniedz humānu palīdzību, nedrīkst tikt pakļauts, neviens no viņiem nedrīkst tikt pakļauti soda riskam. Uh, un tāpēc uh, nedrīkst apdraudēt šo iespēju palīdzēt cilvēkiem, kas iet bojā jūrā, kuriem steidzam vajadzīga palīdzība. Jau saskaņā starptautiskajām tiesībām ir, tiesība, ir, nepie, ir pienākums šos cilvēkus glābt, un, protams, ka ES ir pakļauta šīm tiesībām. Un šis humanās palīdzības klauzulas punkts par ko tika, runāt, par ko tika runāts, attiec tikai un vienīgi uz nelegālu migrantu ievešanu valstī. jo šāda veida rīcība tiek sodīta tikai tad, kad tas tiek darīts apmaiņā pret finansiālu atlīdzību. Tas netiec uz tiem cilvēkiem, kas ieved šos migrantus ES kā tādus. Tas ir e, tieši tā izstrādāts, lai, nevai, lai varētu vērsties pret šiem kontrabandistiem. Protams, ka dalībvalstu ziņā ir izvēlēties šo niansi vai nē. Līdz šim šķiet septiņas dalībvalstis attiecīga veida skaidru uh, izņēmumu no kriminalizācijas ir iekļāvuši savos tiesību aktos, un to starpā, piemēram, Grieķija, Itālija, Spānija, Malta, kas bija pi, kas ir pirmajā frontes līnijā tajā brīdī, kad notiek cilvēku kontrabanda pār jūru. Es turklāt vēl gribētu noslēgumā teikt, ka ir jāpatur prātā, ka šī do, likumdošanas pakotne piedāvā tikai minimālos noteikumus, ir tīpaši attiecībā uz kriminālu tiesībām saskaņā ar ES līgumiem. Un ņemot vērā ES tiesības, kā arī, zina, Eiropas cilvēku cilvēktiesību hārtu, kas, protams, ir saistoši visām dalību valstīm un arī Eiropas Savienībai, piemērojot tiesību aktus, jau visi šie principi ir sa saistoši. Tāpēc dalību valsts var izvēlēties iet tālāk nekā tas, kas ir teikts direktīvā un rīkoties vēl atbilstīgāk. Paldies! Lielas paldies, saka priekšādātāja. Pāriesim tālāk pie kolēģiem, kas vēlas izteikties par šo jautājumu. Lūkšu arī kolēģis izteikties īsi un lakoniski un ieklausīties viens otrā tā, lai jūs neatkārtot viens otru teikto. Pirmais Juans Fernando lūdzu. Un pēc tam Valīnas kundze izteiksies. Cecīlija, paldies! Iesākumā gribu teikt, gribu jūs apsveikt arī atkārtot ievēlēšanu šai amatā, arī jūs sasaukumu otru pusi. Esmu šeit lai pievienotos ļoti svarīgam pasākumam. Nevēlos uh, tikai paust atbalstu visiem šiem drosmīgajiem glābējiem, humanās palīdzības sniedzējiem, bet gribu patiešām pievienoties šī mērķa īstenošanas, eh, es pat teiktu, kara gājienā, jo situācija ir ļoti nopietna. Šobrīd izkropļotā veidā tiek tūkot šie ēs direktīva un tā rezultātā. Uh, tā faktiski iet pretrunā pašiem šīs ES tiesību sistēmas pamatiem. Tās domas pamatiem, kuras ietvaros mēs taču tik augstu vērtējam cilvēku dzīvību. Te pāriešu uz spāņu valodu. Lai skaidrāk pateiktu, ka mēs kā sociālisti atbalstām šo domu. un vēlamies panākt šīs direktīvas attiecīgu grozīšanu, it īpaši attiecībā uz pirmo pantu trešo apakšpunktu. Jā, tas ir arī tieši tas, ko arī vēlos pateikt, kā spāņu sociālisti, visa spāņu sociālistu grupa un arī visa Eiropas sociālistu grupa atbalsta šī viens punkts divi panta pārskatīšanu, lai netiktu kropļoti piemēroti šie nosacījumi un lai netiktu pārkāptas pamatiesības, lai likumdošana, ko, tra ko transponē dalība valstis, lai tik tiešām varētu uzsākt kriminālu procesus pret tiem cilvēkiem, lai tie būtu tātad noziedzniekiem un nevis cilvēkiem, kas veic humanitāru darbu, kas glāb cilvēkus jūrā. Šī ir tiešām izmisuma situācija, par to vairāk, kad esam runājuši šeit Eiropas parlamentā. Nav juridisku ceļu, nav humanitāru vīzu, nav humanitāru koridoru, lai nodrošinātu šo uh, legālo ieceļošanu, un tiešām tas ir nepieņemami, kā uh, var paredzēt kriminālu sodus tiem cilvēkiem, kas hu sniedz humanitāru palīdzību, kas glābj cilvēkus, pat ja tas notiek nelegālā veidā. Līdz ar to šis Facilitation Directive ir jāmaina, jāgroza. Kādēļ mēģi nevar aizstāt ar šel, kā var uh, no krimināla procesiem uh, izslēgt cilvēkus, kas veic humanitāru darbu, kas glāb cilvēkus jūrās. Un uh, šeit tiešām mēs runājām par trim uh, Sēviļas varoņiem, un es arī viņus šeit sveicu, pateicos viņiem. Thank you very much. Lielas paldies. Anžela. Gracias, Cecilia. Paldies. Vispirms vēlos pateikties um, šīs organizācijas locekļiem, pateicos pilnīgi visiem tiem cilvēkiem, kas veic milzīgu darbu, viņi nevairāk ne mazākāk glāb cilvēku dzīvības. Uh, Un tad te institūcijās eh, valdības nevēlas vai vienkārši nevar vai nevēlas veikt šo darbu. Līdz ar to cilvēkiem pašiem ir jāorganizējas, lai glābtu cilvēkus. Līdz ar to es tiešām varu paust tikai sašutumu un arī milzīgo pārsteigumu katru reizi, kad dzirdu šo stāstu, eh, kad es dzirdu liecības, ko sniedz eh, dažādi glābēji un kā viņus vēl sauc tiesas priekšā par to, ka viņi palīdz bērniem, sievietēm, vīriešiem, kas vēl bēga eh, no, uh, sa, no nāvis savās izcelsmes valstīs. Es domāju, ka Eiropas Savienības politikas, kas aizvien vairāk dara mums kauna, kas uh, pieļauj to, ka tūkstošiem cilvēku iet bojā pie mūsu robežu durvīm. Uh, ir jāpārskatās. Mēs nevaram vienkārši bezkaislīgi uz to visu noraudzīties. Pieļaujot, ka cilvēki vienkārši noslīkst, kā bērni un sievietes eh, mirst eh, tādēļ, ka viņi vienkārši nosalst, jo viņi nevar atļauties dzīvot eh, pienācīgos mājas apstākļos. Arī sievietes, kas bieži vien cieši no izvērošanas, un mēs vienkārši viņus atstājam likteņu varā. Tas ir nepieņemami. Un nav pieņemama uh, tāda likumdošana Eiropas Savienībā, kas ļauj saukt pie atbildības cilvēkus, kas veids humanitāru darbu, palīdz cilvēkiem. Līdz ar to mēs, protams, paužam visu savu absolūtu atbalstu šai, šim lūguma rakstam. Humanitārā palīdzība ir pamattiesības, un tam ir jābūt pār jebkura veida apsūdzībai. Lūguma raksta autori, viņu biedri. Uh, Un visi, kas piedalās eh, šajos glābšanas darbos, arī tiešām eh, atvēl visu savu laiku, lai palīdzētu cilvēkiem, neatkarīgi no tā, kāda ir viņu eh, pagātnē, tautībā un tam līdzīgi. Tas nav viņu darbs, tas ir institūcija darbs. Viņiem ir jāizglābj bērni un sievietes. Un līdz ar to, kad tiek glābts bērns, ne, neviens viņam neprasa, kādēļ viņš atrodas attiecīgajā uh, laivā. Te ir arī jā, jāatbalsta tie cilvēki, jo, kas palīdz citiem. Un ne, nesniegt atbild, nesniegt palīdzību ir krimināla noziegums. Līdz ar to mēs aicinām lūgumu rakstu paturēt atvērtu. Uh, visi brīvprātīgie un arī apsūdzētie cilvēki šajā kontekstā tiktu attaisnoti. Mums ir jāvērš pie padomjas un komisijas, lai koriģētu šo direktīvu un lai skaidri tiktu pateikts, ka cilvēki, kas palīdz citiem cilvēkiem, kas veic humanitāru darbu, nevar tikt saukt pie krimināla atbildības. Paldies! Thank you, and now the floor is to be... Paldies, tagad vārds Beatrisai. Pateicos priekšsēdētājs arī šeit sveicu mūsu vidū uh, uh, proemaid pārstāvis augstu novērtējumu jūsu darbu. Šis lūgumraksts ir ļoti svārīgs. Tā, šīs uh, jautājums ir tiešām ļoti cēls un tas ir par taisnīgumu, te šaubu nav. Līdz ar to esmu ļoti priecīga dzirdēt komisiju, ka tā saka, ka Uh, tuvāko nedēļu laikā tiks veikt likumdošanas uh, izmaiņas un apstiprināts tās, līdz ar to esam uz pareizā ceļa, un tas ir tas, ko mēs varam darīt, un to arī darīsim. Tālāk par Pilsoniskās brīvības komiteju, kas ir atbildīga par šo jautājumu, arī sniedz savu devumu. Tā, tā arī, ja mēs esam izstrādājuši savu ziņu par šo, tad uh, Mēs izskatām jūsu lūgumu rakstu, tas ir atvērts, tā ir labā ziņa. Viena lieta ir uh, runāt par politisko aspektu. Šeit mēs runājam ne tikai par likumdošanu par humanitāro palīdzību, mēs runājam arī par to, kas tad ir politika, proti atrisināt problēmas. Uh, Un tad, kad to nevar atrisināt, kad to atrisina pilsoniskā sabiedrība, tad, nu, institūcijas nevar slēpties aiz tā, nevaram slēpties aiz demokrātiskā deficīta. Mēs visi esam viensprātis par to, ka, jā, tas ir defekts, kas ir jārisina, ka uh, Um, brīvprātīgai, brīvprātīgais darbs jādara par obligātu no dalībvalstu puses, un tad, uh, kas attiec uz mūsu komiteju, mēs paturam šo lūgumu rakstu atvērtu, sagaidot, kā tā, uh, pēc iespējas ātrāk tiks atrisināta šī problēma, kur tiek uh, brīvprātīgi saukti pie krimināla atbildības, un tad es gribu pieskarties vēl vienai lietai, kas nav izskanējusi, ņemot vērā, kā sākam šo otro parlamenta sasākumu mandātu. Uh, runāt par pamatiesībām, arī pie tā strādā Lībe. Arī te mēs prasam jaunajam priekšsēdētājam, Tajānī kungam, viņš ir par to atbildīgs, lai viņš vēršas pie pamatu tiesību aģentu, pie aģentūras, lai arī tās nec savu devumu. Jo Pēc tam, kad Janī kungs um, tika ievēlēts ar priekšsēdētāju, viņš tikās ar uh, Proactive Open Arms asociāciju, jo es biju ar viņu. Es domāju, ka šis solis ir ļoti labs un pozitīvs. Thank you. Mrs. Albiol. Paldies, Albiols kundze. Gracias. Paldies. Vispirms es vēlos uh, sveikt uh, uh, projām. Um, uh, Eh, pārstāvis. Viņi ir strā... redzējām, kā viņi strādāja Lesbos salā, bijām ar viņiem kopā. Un šodien tiešām no sirds pateicamies par viņu darbu. 5000 cilvēki, kas ir gājuši bojā vīdus jūrā 2016. gadā, būtu šis skaitlis lielāks, ja nebūtu viņi, šie brīvprātīgie un arī vēl daudzi citi, kas palīdzēja izdzīvošajiem. Nu, no vienas puses Eiropas Savienībā ir uh, absolūti kriminālas, noziedzīgas institūcijas, kas vienkārši ir aizvērušas robežas cilvēkiem, kas bēg no nabadzības, bādā un kāra, ka nav atvērtas legālas, le, legāli ceļi un ka ir panākt vienošanās ar Turciju, lai varētu deportēt tūkstošiem cilvēku uz turieni. Tādējādi tagad esam nonākuši pie situācijas, kur tūkstošiem cieši no augstuma. Šīs politikas, ko atbalsta lielākā daļa šīs, šī parlamenta deputāta, līdz ar to tas, ko jūs sakāt šeit, īsti nesaskan ar to, par ko balsojiet uh, plē, plenārsēdēs, uh, jo uh, Um, esat atbalstījuši jūs šādus, šādas politikas. Tātad no vienas puses ir e kriminālās Eiropas institūcijas, arī Eiropas parlaments tā skaitā, un no otras puses ir šīs organizācijas, kas ir sociālas, uh, kur piedalās brīvprātīgie, kas glad cilvēku dzīvības. Un tagad šīs organizācijas arī tiek uzskatītas par kriminālām organizācijām. Viņas tiek sauktas pie uh, Uh, krimināla atbildības un tiek paredzēti kriminālie sodi, viņi prasa taisnīgumu un līdz ar to mēs m, mm, prasām, lai lūguma raksts paliktu atvērts, ir jāpārskata šī atvieglošanas direktīva, ir jāaizver uh, noziedzības durvi, durvis. Nekādā gadījumā nevar par noziedzniekiem atzīt cilvēks, kas nodarbojas ar humanitāru darbu un vēršos arī pie komitejas priekšsēdētājas piedāvāju to, lai šī komiteja nāktu klajā ar mutisku jautājumu Eiropas komisijai ar debatēm plenārsēdē, lai varētu plenārsēdē debatēt par šo jautājumu lai varētu izskatīt iespēju uzlikt par pienākumu nesākt pie krimināla atbildības šos cilvēkus. Ir, eh, Es vēlētos, lai um, tiktu paredzēta šāda iespēja, lai lūgumrakstu komiteja nāktu klajā plenāru sēdē ar mutisku jautājumu Eiropas komisijai par uh, šīs uh, atvieglošanas direktīvas uh, maiņu. Mums vēl ir pieci runātāji pieteikušies un ir palicis ļoti maz laika. Tagad vārds Tērī Kāpres kungam un pēc tam Fernandes kungam. Paldies! priekšstādātāji. Paldies! Šis lūgumraksts ir ļoti svarīgs, jo galvenokārt ir runa par Eiropas vērtībām. Un nevar vienkārši Eiropa gaidīt rokā, ro, rokas klēpī sālikusi. Iepratīmi šo lielo cilvēku skaitam, kas ierodas Eiropā un um, humanitārās organizācijas ir tieši tās, kas glāb šos cilvēkus, un tagad dalība valsts vienkārši uh, vēl sodīt šos brīvprātīgos. Ir jāpiemēro pareizi 2002 slīpsvieta 90 direktīva. Uh, Gala priekšlikumam jābūt tādam, ka Eiropas likumdošana tieši šajā jomā, šajā jomā netika pārskatīta. Itālijā pašlaik tiek saukts pie atbildības 13 uh, personas, kas ir palīdzējuši Apulijā 13 vairākiem imigrantiem. Francijā ir arī uzsākta kampaņa, kur tiek apkopoti pāraksti ir 21 tūkstots pāraksti jau savākti, lai izbeigtu uh, šo uh, kriminalizāciju. Lai netiktu uh, sodīti cilvēki, kas altruistiski glāb citus. Tas ir absolūti nesaprētīgi, mēs nevaram ko tādu atbalstīt. Un mēs runājām šeit par Eiropas vērtībām, ir jāievēro arī ANO konvencijas šajā uh, sakarā ANO protokols pret uh, imigrantu tirdzniecību, kas papildina konvenciju par uh, transnacionālo kontrabandu, cilvēku tirzniecību. Un tur arī tiek ļoti skaidri pateikts, ka jebkāda piemērotiem pasākumiem ir jāņem vērā nepieciešamība neiejaukties. Uh, piekrastes valstu judikatūra, juris, um, jurisdikcijā. Tas pārēdz arī pienākumu palīdzēt, tas ir pienākums palīdzēt, palīdzēt cilvēkiem un kuģiem, kas ir bīstamā situācijā jūrā. Galvenā problēma ir pirmajā pantā 2002 slips ir 90 direktīvā, uz ko atsaucās jau Lopes Agilārkungs. kungs dalība valstis var teikt, ka, tā, tā, tā, ka ir uh, tas jāmaina. Dalība valsts teiks, jā, ka tās palīdzēs, bet nekādā gadījumā nedrīkst piemērot sankcijas un sodus. Tas ir fundamentāli svarīgi. Nākamajā direktīvas pārskatā ir jāveic tieši šādas izmaiņas. Paldies! Liels paldies par jūsu ieguldījumu tagad, Fernandes kungs! Paldies! Jā. Bieži vien ir lūguma raksti un uh, lūgumi no pilsoniskās sabiedrības, un šī lūguma raksts ir ārkārtīgi svarīgs. Es mm, atbalstu, protams, šīs organizācijas uh, lūguma rakstu un arī glābē, kas ir šeit, uh, pateicos viņiem, jo Eiropa tagad atrodas ļoti dziļā krīzē. Bieži vien mēs runājam par ekonomisko krīzi, banku krīzi, runājam par dažādām krīzēm kas skar visus eiropiešus, taču pašlaik dziļākā krīze Eiropā ir tieši tā, kas ir saistīta ar vērtībām un principiem. Iespējams, ka šajā konkrētajā gadījumā ir nepieciešams uh, atgūt šo Eiropas galveno gāru, iestāties par Eiropas vērtībām 60. Eh, Romas līguma gada dienu svinēsim, atzīmēsim šogad. Šī ir lieliski iespēja, lai atgādinātu, kāds ir mūsu vērtības. Eh, Balkānu ceļš ir šausminošs bēgļiem. Arī mans birojs ir nepārtraukt kontaktā ar vienu bēgli, kas tagad atrodas Lesbas salā. Viņam ir liels problēmas. Uh, Un arī šajā lūguma rakstā mēs iestājāmies pār Eiropiešu pilsoņiem, kas palīdz cilvēkiem, kas meklē labāku nākotni Eiropā. Tādējādi atbalstu Enrique Emanuelu Huliju Paulo, Paulu un arī visus citus Eiropiešus, kas tiešām pārstāv mūsu principus, pārstāv mūsu Eiropas vērtības. Uh, Un uh, mē, mēģinu palīdzēt šiem cilvēkiem. Šī direktīva ir jāmaina. Es domāju, ka šai komitejā par to izskanēja vienprātība, komisijai jāķeras pie darba. Un es arī pievienojos šai taisnīgai nepieciešamai lūgumrakstu idejai. Man ir vēl trīs runātāji pieteikušies, tātad Mārijos kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu ļoti apmierināts ar to, ka notiek šīs debates, jo patiešām eh, tās ir būtiskas un aktuālas, un šie jautājumi ir jārisina. Lesbosas salā šobrīd atrodas tūkstošiem bēgļu un migrantu, kas ir bloķēti uz šās salas. Tas pats sakāms par Kiosas un Samosas salām. Tā, Kiosa apmeklēja pirms divām nedēļām. Tas vietējiem iedzīvotājiem ir uh, liels uh, sloks, tātad uh, šie glābēji, kas palīdzēja, tagad dodas prom. Uh, bet mums ir jādomā arī par salu iedzīvotājiem, kuri sākumā bija ļoti izpalīdzīgi, bet viņu dzīves apstākļi kļūst arvien uh, grūtāki. Un uh, eh, lietā, uh, eh, situācijā ir jāmainās. Nevalstiskajām organizācijām ir jāapzinās, ka tās nav valsts valsti. Es gribu minēt, piemēram, Samosas salā. Uh, ir uh, cietoksnis, uh, uh, arheoloģiskais piemineklis. Un, ja grieķi tur būtu uzbūvējuši teltis, viņi tiktu arestēti, jo tas ir aizliegts. Turpretīm NVO to ir izdarījušas, un tas tiek pieļauts un pieciests. Ir ļoti liela iecietība pret šādiem nelegāliem uh, Uh, elementiem, šādiem pārkāpumiem. Ja Grieķi kaut ko tādu darītu, viņus arestētu, bet nevalstiskās organizācijas no valsts puses bauda zināmu iecietību. Uh, šeit uh, ir runa par cilvēkiem, kuri glāb dzīvības, veic būtisku darbu, bet tas viss ir jādara respektējot spēkā esošo likumdošanu. Un uh, šie jautājumi ir jāizlēm tiesām, ja ir kādi pārkāpumi. Mums ir jāapzinās, ka pastāv varas dalīšanas princips. Ir likumdošanas vara un ir tiesu vara, un dalība valstu kompetencē ir izlemt, vai tā vai cita persona ir uh, sodāma. Protams, nevajag pasludināt par uh, kriminālu noziegumu uh, cilvēku glābšanu, bet ja ir pārkāpts likums, tad ir par to jāsoda. Ja jūs šādas uh, debates uh, organizētu Egejas uh, jūras salās, tad gan jūs dzirdētu, ko domā vietējie iedzīvotāji un uzzinātu daudz ko jaunu. Protams, ir labi runāt par Eiropas Savienību, tās tiesībām, bet pēdējā instance ir tieši dalību valstis, kas definē kriminālu procedūru. Es arī vēlos, lai šīs lūgumraksts paliktu atvērts. Mums vajadzētu no otras puses arī uzklāstīt pašvaldības un iedzīvotājus. Uh, uh, prefektūras, pilsētas domes, to pārstāvis, kas sūdzas par NVO rīcību, jo NVU, NVO saņem daudz līdzekļus no Eiropas Savienības, un neviens nepārbauda, kā, ko viņas dara, kā šī nauda tiek iztērēta. Es domāju, ka Olafām vajadzētu arī uzsākt izmeklēšanu un izvērtēt, kā darbojas nevalstiskās organizācijas Grieķijā. Mēs zinām, ka ir šādas organizācijas, kas saņēmuši lielu Mm, liels naudas summas no Eiropas Savienības, un tāpat laikā e, pie e, Egejas jūrā bēgļi uh, dzīvo augstumā un nosalst. Būtu jāizvērtē, kā šī nauda tiek iztērēta. Nav normāli, ka šie, šīs nevalstiskās organizācijas saņem lielu naudas summas un pēc tam bēgļi salst. Paldies, nākamais runātājs. Tā migrācija ir ja veľmi zložitou. Migrācijas problemātika ir ļoti sarežģīta un mums ir jādiskutē par šo jautājumu un jāmeklē risinājumu. Šajā uh, jautājumā ir runa par cilvēku likteni, kuri sniedz humano palīdzību. Mēs uh, arī uh, ETP uzskatām, ka šis lūgumraksts ir uh, jāpatur atvērts un jāturpina sadarbība ar Lībe komiteju. Kalvēt kungam vārds. Paldies pavisam īsi un sašutis. Vispirms vēlos tiešām apsveikt uh, jūs, jo tad, kad es biju jauns, tad es uh, gatavojos darbot, darboties kādā mafijā, acīm redzot. Uh, vismaz tagad es to tā uzzinu, kā būt brīvprātīgam šais asociācijās nozīmē būt mafijā. Uh, Es visu apstiprinu, piekrītu tam, kas izskanēja par uh, to, ka nepieciešams mainīt likumdošanu tā tālāk tā joprojām. Bet būtu jā, bet es domāju, ka mēs te atbalstām uh, jautājumu, kas tiešām ir bries, šausminoši. Trīs eiropieši, kuri Grieķijas eh, un Spānijas valdības atbalstu tagad ir apsūdzēti par cilvēku tirdzniecību. Atgādinu par cilvēku tirdzniecību. Un tas ir vienkārši kaut kas šausminošs. Es nesaprotu, kā te un tagad jo Grieķijas valdībai mēnešiem ilgi nav atsaukusi šo apsūdzību, kā tas tie, tiek prasīts. Te nav, te nav kaut kāds administratīvs uh, uh, sots un tam līdzīgi. Nē, tas tā ir apsūdzība par cilvēku tirzniecību. Un te mēs tagad mainīsim direktīvu un tā tālāk tā projām. Jā, protams, bet mums taču ir jāaizsargā mūsu cilvēki, arī eiropieši. Uh, Līdz ar to es vēlētos uh, um, dzirdēt, kas ir šiem cilvēkiem galvās, tie, kuri apsūdzēs, apsūdz tagad brīvprātīgos, kas glāb bēgļu dzīvības. Thank you very much. That... Liels paldies. Ar to runātājs sargs ir izsmelts. Un nu pat arī gribētu kaut ko teikt. Es domāju, ka kolēģi jūs taču. Uh, Taču tāpat kā es noteikti esat interesēti tajā, ko grib teikt abi šie kungi, oranžajos svītarīšos, ka tieši, kas tiešām paši profesionāli sniedz palīdzību uz jūras. Es domāju, ka neviens šīs diskusijas nevar labāk noslēgt par jums, lūdzu. Bueno, lo primero, agrade... Vispirms mēs vēlamies pateikties visām grupām par izteikto atbalstu. Mani sauc Manuels Blanko, esmu izveidojis Promedu asociāciju. Uh, pro, kā profesionāļi, mēs visi esam glābēji, esam Spānijas uh, ierēģi, mēs brīvprātīgi, bez maksas veicam savu darbu, esam profesionāļi, esam ierēģi un jau gadiem mēs eh, gatavojamies un trenējamies eh, šādam darbam. Es strādāju Seviļā, esmu atbildīgs par miljoniem cilvēku. Un uh, 500, cil, 500 uh, glābējs arī pārvaldās un precējies. Man ir trīs bērni. Uh, Un atvainojiet, ja man tas aizkustina. Un tagad tiešām uh, dzīvē es esmu visu apturējis, jo es redzēju uh, tādas attēlus televīzijā, kas man vienkārši lauz, uh, man salauz sirdi, jo es redzēju, ka bērni vienkārši iet bojā jūrā. Uh, Un uh, mēs nevaram palikt vienādzīgi, līdz ar to mēs atstājām savas mājas, ģimenes, lai palīdzētu šiem cilvēkiem, lai nenoslīgst bērni. Uh, mūsu asociācija arī palīdz vietējām iestādēm, un pirmā uh, lieta, ko mēs darījām ierodoties Grieķijā, sazinājāmies ar Grieķijas iestādēm un piedāvājām savu sadarbību un tad arī iesniedzam visu nepieciešamo do, ne, dokumentus. Mēs strādājām un glābām šos cilvēkus, un es tiešām pateicos arī Grieķijas iestādēm uh, un asociācijām, kas veic visu nepieciešamo ar ierobežotiem resursiem. Taču mēs uh, izvēlējāmies rīkoties, jo mēs redzējām, ka visi ir pasīvi. Šī ir humanitārā krīze, ko pārvēl tikai un vienīgi brīvprātīgie, tāpēc, ka daži cilvēki vēlas to darīt Mēs varam arī pārģērties sarkanā krāsā, jo tā ir bojā gājušo krāsa, un jūs redzat arī šajā attēlā uh, oranžā krāsā cilvēks arī, kas uh, ir mūsu kolēģis, kas palīdz šiem, šiem cilvēkiem. Ir arī jūras tiesības, kas nosaka, ir jāglābj dzīvības. Mēs nekad neprasam šiem cilvēkiem, no kurienes viņi nāk, kad ir viņa tautība. Uh, Mēs eh, rādām Eiropas labāko pusi seju. Mēs sakām, ka mēs esam eiropieši, mēs rādām Eiropas uh, projekta ideju, taču tas nav taisnīgi, ka mūs tagad apsūdz uh, un sauc par noziedzniekiem, uh, tādēļ, ka darām to darbu, ko darām. Paldies! Uh, I owe this requisition to Madame Vallin, I'm sorry. The person who convinced me that I am... Uh, cilvēks, kuri mani, pār, kurš man pārliecināja par to, ka esmu kriminālas organizācijas loceklis, ir Albijos kundze. Es tiešām atvainojos Va Valienas kundzei priekšsēdētāji. Es uh, aicinātu cienīt uh, cilvēkus, kas ir atbraukuši tik tālu ceļu, Eh, par to, ka viņi eh, sniedz humāno palīdzību un jūsu sīkos eh, strīdus atstājiet cit, citiem brīžiem un nepazemosim paši sevi. Priekšsādātājs kundze. Kalniņa kungs mani apsūdz tajā, ka esmu teikusi to, ko neesmu teikusi. Es precizēšu, ka Eiropas parlaments uh, apstiprina noziedzīgus politikus pret imigrantiem un pret bēgļiem. Tas ir tas, ko es teicu, un es to atkārtoju un uz to uzstāju. Es domāju, ka jums tagad vajadzētu apstāties, izbeigt. Jūs varat kopā iedzert kafiju kaut kur, bet no jūsu strīdi mūs vairs tiešām neinteresē, saka priekšsēdētāji. Vai es tagad varētu vērsties pie lūguma raksta iesniedzējiem? Pateicamies jums sirsnīgi par to, ka esat pie mums atbraukuši, mērojuši tālu ceļu. Pirmkārt, pateicamies par to, ka jūs palīdzat cilvēkiem uh, grūtā brīdī. Es jau sen uh, teicu, ka vidusjūra kļūst par kapsētu, un es to pat vairs nesaku Šobrīd eh, tā jau ir eh, milzīga kapsēta. Diemžēl, Šmits kundze, jūs ir pārāk maz saskaņā ar ANO bēgļu komisariāta datiem 2016. gadā gandrīz 6500 cilvēki ir gājuši bojā vidusjūrā. Šobrīd mēs saskaramies ar humānu katastrofu un tas ir uh, kaut kas tāds, uh, par uh, ko mūs uh, vērtēs uh, un tiesās turpmākās paudzes. Es pateicos jums par uh, jūsu veikumu. Šī diskusija notiek šodien īstā brīdī. Mēs dzirdējām no komisijas, ka uh, atbalstītāja direktīva tiks drīz pieņemta tuvāko nedēļu laikā, un tas nozīmē, ka jūs esat guvuši arī eh, šeit eh, pieredzi. Gribu teikt, ka Libe komiteja ir konstatējusi eh, ne, nesprecīzitātes un ēnas zonas attiecībā uz dalību humanās palīdzības programmās, un tādēļ ir jāpārskata šis uh, likumdošanas ietvars, lai radītu lielāku tiesisko paļāvību. Es domāju, ka šobrīd mums jāsaglabā lūgumraksts atvērts, uh, jāpagaida, kad uh, tiks uh, beigt, beigt darbs pie šīs direktīvas pārskatīšanas un izvērtēšanas, un mēs koordinātoru starpā apspriedīsim par turpmāko rīcību šai jautājumā. Varbūt mēs varam sadarboties arī ar Lībe komiteju, bet katrā ziņā tas ir koordinātoru ziņā pieņemt lēmumu. Un tas arī Uh, izceļ faktu, ka jūs bijāt pie mums atbraukuši, ka mēs augstu vērtējam jūsu veikumu un ka katra dalība valsts, katras Eiropas Savienības institūcija, uh, katrs pilsonis uh, ir iesaistīts, uh, viņiem visiem ir jāpilda uh, tiesību normas, uh, starptautiskās uh, uh, tiesības, un ja kādam, kāds ir nonācis uh, dzīvības briesmās, tad šīs uh, cilvēks ir jāglābi. Un es uh, ceru, ka kolēģi man piekrīt par mūsu turpmāko rīcību. Un liels paldies jums, vēlu jums drošu māju ceļu. Thank you. And the next petition. Nākamais, nākamais lūgumraksts. 927. Lūk, 85 paraksts savākt attiecībā uz iespējamiem vēl, vēlēšanu tiesību pārkāpumiem Bulgārijā. Diemžēl man pēc pāris brīžiem pašai nāksies doties prom. Tāpēc lūkšu vicepriekšsādātāju pārņemt eh, sanāksmes vadību. Bet lūkšu visus klātesošos, kas dodas projām, darīt to klusām un uzmanīgi. So, dear ladies and gentlemen. Dāmas un kungi, turpināsim darbu. Darīšu to ungāru valodā, ja piekrīt. Hölgyeim és uraim! Dāmas un kungi! Pārējām pie nākamā lūguma raksta 927 šķērs svītra 2015 ir Uh, to iesniedzis uh, Iljāns Kjučuks un uh, lūgumrakstu ir parakstījušas 85 personas. Un būtība ir tāda, ka Bulgārijas likumdošana nepieļauj citu valodu, izņemot bulgāru valodas lietošanu vēlēšanu kampaņā. Un tagad uh, vārds uh, lūguma raksta iesniedzējiem. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги. Paldies, priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Šodien es esmu ieradies šai komitejā nevis tādēļ, ka es to gribu, bet tādēļ, ka lūgumu rakstu ir parakstījuši 36, vairāk nekā 36 tūkstoši cilvēku. Kā esam nonākuši pie šādas situācijas? 2014. gada 1. septembrī uh, man noteica naudas sodu pat, ja es esmu Eiropas parlamenta, esot Eiropas parlaments deputāts, tad, tad ar uh, 500 eiro ekvivalenta naudas sodu par to, ka es um, vēlēšana kampaņā uzstājos arī savā uh, uh dzimtajā valodā, ne tikai bulgāru valodā. Tātad uh, Bulgārija jau desmit gadus ir Eiropas Savienības dalība valsts. Es uzskatu, ka katrai dalību valsts ir jāievēro augsti demokrātijas standarti. Daudzi mani kolēģi ko es pazīstu, ļoti lepojas ar to, ka runā dažādās valodās. Saskaņā ar Bulgārijas likumiem jūs kā, ja jūs kandidējat vēlēšanās, tad jūs varat kandidēt Vēlēšanā šeit nekādi ierobežojumi nav saskarā atbilstošo pantu vēlēšanu kodeksā. Tas nozīmē citu valstu, Eiropas Savienības val, dalību valstu pilsoņi var kandidēt uh, Eiropas parlamenta vēlēšanās Bulgārijā. Bet ko saka nākamais pants šajā likumā? 280 pirmais pāns nosaka, ka vēlēšanu kampaņai ir jānotiek tikai bulgāru valodā. Un tad ir eh, vai nu jāiemācās bulgāru valoda īsā laikā, lai varētu kandidēt vēlēšanās eh, uz Bulgārijai paredzētām vietām Eiropas parlamenta vēlēšanās, vai arī visā vēlēšana kampaņā jums ir jāklusē. Jo jums ir aizliegts runāt jebkurā citā valodā. Un tas eh, attiektos ne tikai uz visiem eh, šīs komitejas locekļiem, bet arī uz Žanu Klaudu Junkeru, kurš ir Eiropas komisijas priekšsēdētājs, vai arī uz Eiropas parlamenta priekšsēdētāju Antoniju Tajānī, vai arī uz Gija Ferhofštātu, kurš ir uh, manas partijas priekšsēdētājs, ja viņš uh, nolēmtu kandidēt uh, šajās vēlēšanās Bulgārijā. Un tas ir pretrunā ar demokrātijas standartiem. Daži no jums var teikt, ka mēs jau atrodamies priekšvēlēšanu posmā, periodā, bet jāsaka, ka Mana valsts jau vairākus gadus dzīvo nepārtrauktā uh, vēlēšanu kampaņā. Varētu teikt, ka tā ir pastāvīga politiskā krīze. Varētu arī domāt, ka šis jautājums neatiec uz Eiropu, ka uh, tas uh, ir nacionālo varas iestāžu ziņā. Daļēji jau it kā tā varētu būt. Tehniski tiešām vēlēšana organizācija ir valsts varas iestāžu kompetence, bet manas tiesības izteikties un valodas izvēle ir manas tiesības. Un saskaņā ar visiem starptautisko tiesību instrumentiem tās ir pamattiesības un pamatbrīvība. Tādēļ es nekad neatteikšos no šīs cīņas, turpināšu cīnīties. Kolēģi var arī norādīt, ka ir Eiropas uh, cilvēku tiesību tiesas pieņemtais nolēmums 2006. gadā. Tur ir Šukrāna Aidas lieta, T197. Turcija nav Eiropas Savienības dalība valsts, un tā ir notiesāta par diskrimināciju pret saviem pilsoņiem, nepieļaujot valodu daudzveidību. Priekšstādētāja kungs, noslēgumā vēlos norādīt, ka būtu nepieciešams, lai uh, lūgumrakstu komiteja uh, saglabātu šo lūgumrakstu atvērtu, jo to ir parakstījuši vairāk nekā 36 tūkstoši Bulgārijas pilsoņu. Un es domāju, ka uh, šī kustība vēl turpināsies. Un uh, šī, šāda situācija ir nopietna problēma Bulgārijas uh, demokrātijai. Un es arī aicinu jūs uh, sazināties ar vēlēšanu komisijām un noskaidrot, vai šeit netiek pārkāps nediskriminācijas uh, princips. Turklāt aizliegums izmantot svešvalodas ir pārkā, arī pretrunā ar samērības principu. Es vēlētos, lai uh, komisija vēršas pie Eiropas ombuda, uh, prasot izvērtēt, Uh, vārda brīvības un informācijas apmaiņas brīvības ierobežojumiem, kas izriet no šādas tā, uh, likumdošanas. Paldies! Tagad vārds komisijai, ko pārstāv Monika Musamā, lūdzu. Paldies, priekšstādātāji, lūgumraksta autors. Es vēlos pievērst jūsu uzmanību komisijas sniegtai rakstiskai atbildei, norādot, ka Eiropas Savienībai ir pilnvaras uh, vēlēšana likumdošana attiecībā uz pašvaldību un Eiropas parlamenta vēlēšanām, bet ne līgums, ne direktīvas, kas uh, īsteno šīs tiesības, neregulē uh, vēlēšanu kampaņas organizāciju un procedūras, un mēs, diemžēl, nesaskatām šeit Eiropas Savienības kompetenci un tiesības iejaukties attiecībā uh, uz uh, valodu lietojumu. Tā ir ekskluzīva dalība valstu kompetence. Protams, dalība valstīm ir jāorganizē uh, vēlēšanas ņemot vērā Eiropas Savienības tiesību normas un starptautiskos standartus. Un šajā gadījumā gribu pievērst uh, uz, jūs uzmanību um, minētajai lietai, ko izskatīja Eiropas uh, cilvēktiesību tiesa Kolzina pret Latviju, uh, kur tika atzīts, ka prasības, lai kandidāti pašvalda eh, eh, parlamenta vēlēšanās eh, būtu ar atbilstošu valodas prasmes līmeni, ir pamatoti samērīgi ierobežojumi, ņemot vērā izvirzīto mērķi. Un, uh, gribu norādīt, ka valodas lietojums ir dalību valstu ekskluzīva kompetence, bet par uh, valodas lietojumu vēlēšanu kampaņā tiesa nav neko teikusi nolēmumā, bet ir atzīts, ka valodu lietojumam var būt uh, pamatoti ierobežojumi paredzēti. Paldies! Paldies! Man ir neliels komentārs arī. Šī jau ir otrā reize, kad apspriežam šo jautājumu kopš darbojošajā komitejā. Šis ir tāds sensitīvs jautājums, un es vēlētos precizēt šo viedokli par uh, valodas izmantojumu, ka tas tā ir privāta lieta, ja valsts nav parakstījis starptautiskas konvencijas, kas uzliek valstī par pienākumu respektēt uh, valodu daudzvērtību. Šeit es runāju par uh, Eiropas padomes konvenciju. Ei, Bulgārija, es. Uh, gadījumā es nezinu, kā tas ir attiecībā uz uh, minoritāšu tiesību hartu. Šīs starptautiskās vienošanās ir uh, saistošas valstīm, kuras tos ir, tās ir parakstījušas. Es pieturos pie Vikstrāms kundzes ieteikuma neko neatkārtot un um, runā tikai par jaunām, uh, jaun, jaunām lietām, jauniem faktiem. Kad mēs apspriedām iepriekšējo reizi šo uh, lūgumu rakstu, nu, kopš tā laika ir divi jauni fakti. Uh, Frans Timermans ir uzrakstījis vēstuli, jo mēs bijām vērsušies pie viņa, un viņa autoritāti nevar apšaubīt, un viņš dod ļoti skaidru atbildi. Uh, tā, to uh, katrs no jums var izlasīt. Viņš skaidri pasaka, ka tās nav mūsu kompetencē. Ļoti vienkārši. Es gribētu jautāt priekšsēdētāji, vai mēs nevarētu slēgt šo lūgumu rakstu uzklausot uh, komisijas paziņojumu un dzirdot šo argumentu, ka, uh, ka tas nav mūsu kompetencē, kā tad citādi mēs varam vispār jebkādu lūgumu rakstu slēgt. Es saprotu šīs emocijas, uh, ka cilvēki uzskata, ka šeit ir problēmas ar valodu un uh, dzimto valodu Bulgārijā. Viņi aizmirst, ka ir tikai trīs nedēļu gāra vēlēšana kampaņa. Bet ja viņi uzskata, ka ir visiem jānodrošina tiesības izteikties jebkurā kampaņā, mēs nedrīkstam aizmirst, ka esam lūgumu rakstu uh, komiteja, un mums nav tiesības uh, to visu darīt. Es uzskatu, ka šis lūgumraksts ir jāslēdz, jo pretējā gadījumā mēs vispār nevienu citu lūgumrakstu arī nevarēsim slēgt, tam nebūs pamatojumi. Un vēl viens uh, arguments. Arī tagad Bulgārijā ir būs vēlēšanas, un atkal šis arguments tiks izmantots. Es kā šīs komitejas loceklis vienmēr uzstāju uz to, ka lūgumraksti jāpatur atvērti. Gluži vienkārši tad, ja nav tāda skaidra tiesiskā pamata, tad šīs lūguma raksts e, paliek atvērts, tas palīdz izdarīt spiedienu un tā tālāk un tā joprojām. Bet šajā gadījumā esmu pārliecināts, ka pret eiropeiskie spēki Bulgārijā, pat ja tie nav ļoti stipri, to noteikti izmantos savā labā. Un tieši šāda veida iejaukšanos ja mums nevajadzētu īstenot, ja mēs vēlamies stiprināt Eiropas parlamenta prestižu es ierosinu slēgt šo lūgumu rakstu. Bet, nu, kā kompromisu es ierosinātu informēt Bulgārijas varas iestādes un lūgumu rakstu komiteju Bulgārijas parlamentā par šo problēmu un varbūt viņus informēt arī par to, ka varbūt būtu jāizvērtē uh, nosacījumi Eiropas parlamenta vēlēšanu kampaņai, jo šīs vēlēšanas ir atšķirīgas. Un šeit mēs varam runāt par Eiropas uh, institūciju tiesībām iejaukties. Bet uh, runājot par parlamentu vēlēšanām Bulgārijā un tagad iesaukti, iejaukties uh, tādā procesā, ko uh, atbalstīja liels vairākums Eiropas parlamentā, manuprāt, varētu panākt gluži pretēju efektu. Protams, es uh, kā kompromisu ierosinu nu, veikšos uh, pēcpasākumus. Paldies, Marijas kungs. Paldies priekšsēdētāji. Es uzskatu, ka šo jaut jautājumu uzdev arī kolēģis, kurš runā iepriekš. Tātad šeit nav kompetences. Mēs saņēmām Timermans kunga atbildi. Šo jautājumu izskatījām arī iepriekšējā sanāksmē, un, manuprāt, tādēļ šis lūgumraksts būtu jāslēdz, jo mūsu uh, komitejai nav kompetences šajā jautājumā. Un es ierosinu slēgt šo lūgumu rakstu, bet gribētu teikt autoram lūk ko. Nacionālās valodas lietojums būtisks ir valstī, ja tas nodrošina individu tiesību ievērošanu Mēs, piemēram, nevaram uh, tiesāt kādu cilvēku, kas nerunā oficiālajā valodā, tad ir jānodrošina tulka pa uh, pakalpojumu, bet šāda problēma nepastāv Bulgārijā. Jā, uh, šie Eh, runājot par valodas lietojumu vēlēšanu kampaņā, bet citas neoficiālas eh, valodas lietošana oficiālās publiskās debatēs, tāda ir tā problēma. Kad notiek vēlēšanas, tad veidojas publiskā telpa. Un šajā publiskajā telpā eh, visiem uh, vēlētājiem jādod iespēja iepazīties ar argumentiem, kas izskan, un tas tam jānotiek sap, visiem saprotamā valodā. Mēs nevaram pieļaut, ka kāds kandidāts uzstājas valodā, ko 80% no vēlētājiem nesaprot, jo tad uh, publiskais dialogs nenotiek, un nepa, arī publiskā telpa vairs nepastāv. Un tas nozīmē, ka vēlēš, kandidāts vēlēšanās nevar uh, iz, uzstāties minoritātes valodā, ko uh, lielais vairākums iedzīvotāji nesaprot. Jo pretējā gadījumā uh, Uh, būs tādi argumenti un diskusijas, ko vēl, vēlētāja lielākā daļa nesapratīs, un vēlētāji būs nostādīti nevienlīdzīgā situācijā. Un tādēļ uh, kandidātiem uh, Eiropas parlamenta vēlēšanās ir jāpiedalās publiskās debatēs tādā valodā, ko saprot lielākā pilsoņu daļa. Un tas šeit arī ir aprakstīts. Protams, situācija ir atšķirīga, ja valoda tiek izmantota citā kontekstā, kas nav saistīts ar vēlēšanām. Nu, jā, šeit ir runa par individa tiesību īstenošanu. Bet šajā gadījumā mēs runājām par vēlēšanām, par publiskām debatēm, publisko telpu, un e, šeit tātad mūs līdz ar to interesē bulgāru valodas lietojums. Šis e, lūguma raksts ir ārpus Eiropas e, Savienības pilnvarām vai kompetences, un šeit ir drīzāk tāds politisks aspekts. Paldies. Lūdzu. Paldies. Priekšādātāji, paldies. Kolēģi, es pirmam kārtām gribētu teikt lūko. Arī es pārstāvu minoritāti no Igaunijas, un es zinu, ka tad, kad bija runa par manu lūgumu rakstu, tad es būšu viena pati šeit, un ar mani kolēģi vēl tikai strīdēsies. Es tā paši tā vienīgā iemesla dēļ, ka es esmu pati no minoritātes, no mazākuma tautības. Es vienkārši domāju, ka būtu labāk, ja nākotnē būtu tā, ka ja ir kāds uh, atnācis lūgumraksts iesniedzējs, un nu, tad uzaicināt arī kādu no viņa valsts pārstāvu, tā lai viņi var palīdzēt atbalstīt šo runātāju, lai nav tā, ka vairāk un pārstāvji lēmj par to, kā izturēties pret minoritātēm. Tā nav demokrātiska pieeja. Otram kārtām Eiropā mums visiem patīk runāt par daudzveidību un vienotību daudzveidībā. Un ja tas tā ir, tad es tiešām brīnos, ka ir tā, ka mums ir tik daudz dalību valstu, kas šādu praksi joprojām piekopi. Maļīnav kungs vairāk kārt runāja par vēlēšanām. Bet šajās procedūrās šeit lūgumrakstu um, pirms šķiet pusotra gada iesniedza, kur nebija runa par vēlēšanām. Uh, nevienu brīdi. Un tur tik un tā nekāda palīdzība nestikas, netika sniegta. Turklāt es gribu atgādināt, ka šeit ir jauni fakti arī minēti. Pirms apmēram diviem mēnešiem mēs pieņēmām rezolūciju, rezolūciju par cīņu pret, pret, pret eiropeisko um, propagandu. Ja mēs ar Eiropas pilsoņiem nerunāsim viņu pašu valodā, uh, tad tādā gadījumā kāds ar viņiem runās un radī, darīs to viņu dzimtajā valodā. Vienalga vai, vai tiešām mēs vēlamies, lai, piemēram, Erdogans runā ar uh, Turcijas minoritāti Bulgārijā. Es domāju, ka nē. Kas ar Sipen? Uh... Paldies. Es atvainojos, nākamais runātājs, un jūs nepareiz izrunājāt jūsu uzvārdu, tad, nu, piedodiet man par to. Priekšsēdētāji, paldies! Pilnīgi noteikti atbalstu Maļinovu kunga teikto. Šis lūgumraksts būtu jāslēdz. Es nedomāju, ka lūgumraksta iesniedzēja mērķis ir grozīt kaut kādus būtiskus elementus ES tiesību aktos, jo šis šis konkrētais lūgumraksts kalpo, kalpo iekšējiem politiskiem mērķiem Bulgārijā, nevis um, kaut kādām mēs tiesību aktu uzlabošanas iespējām. Tur, lūk, nāks atkal vēlēšanas, jā, un nav jau nekāda sagadīšanās, ka tieši šobrīd par to runājam. Vairāki kolēģi, tos ar arī komisijas pārstāvis teica, ka šajā kontekstā Eiropas Savienībā nav nekādu kompetenču un nekādu risinājumu Eiropas Savienības līmenī nav, iesnēj, nav iespējams sasniegt. Es jums varu pastāstīt arī par Bjaloselu Bulgārijā. Tur ir um, puse Bulgāri iedzīvotāji, otra puse ir ir citi bulgāru musl, musulmaņiem vienmēr ir teikts, ka lūk, politisko, politiskie noteikumi um, nu, notiek, tiek organizēta turku valodā, bet nevar tikt organizēta turku valodā, bet rezultātā šī minoritāte nesaprot neko, kas šajos pasākumos notiek. Un tad iedomājieties. Ja tagad pēkšņi Bulgāra nacionālajā televīzijā par to eh, sāks runāt vēlēšanu laikā, viņi dosies uz turieni, nu ko tad viņi tur lai saka, kā tad lai vispār atspoguļo šo uh, šo kampaņu. Nu, ir skaidrs, ka lūguma rasta gadījumā ir ārkārtīgi svarīgi ievērot nacionālos tiesību aktus. Un šī problēma, piemēram, Bulgārijas nacionālajā parlamentā tikus atrisināt jau ļoti sen. Apvienojot vairākumu, vairākuma partijā visas politiskās grupas, vairākuma grupā. Červanskī kungs tālāk. Paldies priekšādātāji, godātie kolēģi. Ja skatāmies uz Timermansa kunga atbildi uz lūgumu rakstiesniedzēju teikto, tad jāsaka, ka, nu, kur teikts, ka Eiropas Savienībai nav nekādu juridisku kompetenču rīkoties un viņi nevar nekādā veidā ietekmēt nacionālos tiesību aktus attiecībā uz vēlēšanām. Tāda ir prakse. Līgumos arī tas tā ir noteikts, un to pašu teikusi arī Eiropas kopiena tiesa. Mēs daudz runājam par to, kas ir Eiropas Savienības pamati. Sakām, ka te ir jābūt cieņai pret tiesisko kārtību, pret legalitāti, un nu, šeit juridiskā kārtība ir skaidra. Šajā līguma rakstā, lūguma rakstā ierosinātājs nevar šīs problēmas atrisināt, jo šāda veida problēmas jārisina ar nacionāliem tiesību aktiem, un tāpēc šis konkrētais lūgumraksts ir jāslēdz, jo tas nevar novest ne pie kāda veida juridiskām sekām. Tālāk, vai šis lūgumraksts izmantots atbilstīgi vai nē, tas ir cits jautājums. Šī ir otra reize, kad piedalos līdzīgās debatēs abos gadījumos apspriestais lūgumraksts tika kaut kādā veidā apspriests tieši pirms vēlēšanām. Jūs pieminējāt Erdoganu. Nu jā, tā ir tēma, kas, par ko varam spriest ilgi un rikti, bet Erdogan kungs ir klātesošs eh, dažādos politiskos formējumos Bulgārijas politikā arī tāpēc, ka viņš izmanto tieši līdzīgas eh, politiskas darbības kā šī. Uh, Trešajā pantā Bulgārijas konstitūcijā teikts, ka oficiālā valsts valoda ir tāda un tāda. Un tā ir arī valoda, kas jāizmanto bulgāru iestādēs un tam līdzīgi, bet ir iespējams izmantot arī dzimto valodu. Un tāpēc katra Bulgārijas pilsoņa tiesības brīvi izmantot savu dzimto valodu tiek garantētas. Bet šeit mēs runājam par situāciju pirms vēlēšanām, un tas ir kas cits. Ikvienam Bulgārijas pilsonim saskaņā ar mūsu tiesību aktiem ir tiesības oficiālajā valodā, savas valsts oficiālajā valodā, iepazīties bez maksas ar dokumentiem. Viņi var studēt šajā valodā bez maksas, lai pēc tam piedalītos valsts politiskajā dzīvē. Kolēģis pieminēja Junkeru kungu vai Tuska kungu, kas notiktu, lūk, ja viņi pēkšņi vēlētos piedalīties vēlēšanās Bulgārijā. Ja viņi to vēlētos darīt un, piemēram, dotos uz manis pieminētās kolēģis ciematu un runātu angliski, viņus neviens tur nesaprastu. Un, nu, turklāt vēlēšanās viņa nekādu popularitāti neizpelnītos. Bet priekšādātāji, ja jūs ierastos un runātu ungāriski, nu es arī jums ieteiktu izmantot tulka pakalpojumus. Ja es Ungārijā vēlētos kandidēt eh, uz deputāta vietu, arī es meklētu tulku, jo jāsaka, man pašam būtu visai grūti sazināties bulgāru, bulgāru valodā politiskas kampaņas laikā Ungārijā. Nu, tāpēc, lūk, respektēsim ES dalībvalstu tiesību aktus un kopienas tiesību aktus. šis lūgumraksts nevar faktiski novest ne pie kā cita, kā vien par, par kodiem iekšējās politikas um, spriedas elementiem. Tas arī viss. Lielas paldies, saka priekšsādātājs. Paldies! Es arī ievērošu priekšsēdētājs uh, rekomendācijas. Es neatkārtošu to, ko jau pateica kolēģi. Uh, jo visi tie, kuri izteicās pirms manis, arī vairākumā iestājas par to, lai lūguma rakstītu slēgts. Nu, izskatās, ka viņiem liekas ļoti skaidrs, jā, ka tas ir ārpus kompetences, bet es tam nepiekrītu. Tad arī viņi ehm, runā par dažādiem pamatojumiem. Es gribu runāt par divām lietām, jo laika ir maz. Vispirms tas, ko teicāt jūs priekšsēdētāji, visas valstis, visas Eiropas Savienības dalība valstis. Uh, Uz mums attiecas starptautiskās tiesības konvencijas eh, ko esam apstiprinājuši, par ko mēs šeit runājam, par to, ka uz laiku tiek atceltas pamatiesības, ka netiek atļauts runāt citā valodā Bulgārijā visu laiku, nē, bet tieši vēlēšanu uh, kampaņas laikā šīs tiesības tiek atceltas. Un tad kā specifiskos gadījumos valsts uh, to var īstenot. Es domāju, ka tas nav pieļaujams. Šādas tiesības nevar atcelt balsot, nozīmē, ka cilvēkam ir jāsaprot, par ko viņš balso. Tālāk atbalstu arī to, lai lūgumraksts paliktu atvērts. Uh, jā, protams, kā arī komisija nāk uz klajā ar savu nostāju par vēlēšanu likumu, katrā valstī ir atbildība un kompetence par savu vēlēšanas likumu, bet tad, kad kaut kādā veidā tiek pārkāpt tas tiesības, kas ir atzītas visā Eiropas līmenī, ir jānāk klajā ar nostāju. Pavisam nesen mēs arī ļoti skaidri esam šeit komitejā runājuši par balsojumiem jau iepriekš, lai būtu mm, vēlētājs labi informēts, bet ja tas nenotiek adekvāti, mums ir par to jārunā. Vēlēšanu likums attiec uz ļoti konkrētu jomu. Uh, Visiem pilsoņiem, kam ir tiesības balsot, ir arī jābauda šīs tiesības. Es piekrītu tam, ka šīs lūgumraksts ir jāpatur atvērts vieniem aslu dēļ. Izskatās, ka daži no maniem kolēģiem nav informēti. Nē, tagad šis lūgumraksts netiek prezentēts, jo ir vēlēšanas. Nē, šīs lūgumraksts ir atvērts jau sen. Taču ne, ta, tas nenotiek vēlēšanu dēļ, un šīs, uh, šī ideja, par ko runāja arī daži kolēģi par to, ka te ir kāda politiskā motivācija, nē, es nevēlos iedziļināties šajā spēlē un nevēlos vispār ar to nodarboties. Es pieļauju, ka visi, kas esam šeit, mēs pārstāvām 500 miljonus eiro pilsoņu, un šajā gadījumā uh, Tā kā tiek pārkāpt pilsoņu tiesības, un mums kā Eiropas parlamentam ir pienākums iestāties par šīm tiesībām, un arī tad, kad vēlēšana likums nav atbilstīgs, ir jāpresa valstī pieņemt nepieciešamos pasākumus. Lūguma raksts ir jāpatur atvērts. Paldies! Köszönöm szépen, Zsdanuk asszony parancsolja. Paldies, Zsdanuk skundz tālāk. <clears throat> Paldies, es arī domāju, ka šim lūgumrakstam jāpaliek atvērtam. Pirmām kārtām tāpēc, ka acīm redzam saņemam ļoti pretrunīgus signālus no komisijas. The... Šodien dzirdējām paziņojumu no komisijas puses, ka lūk pamatiesību harta esot saistoša. Jā? Ja? Pamatiesību harta nepieļauj diskrimināciju dažādu iemeslu dēļ, un viens iemesls ir valodas atšķirība. Cita starpā tas ir pirmais starptautiskais dokuments, kur valoda tiek minēta kā iespējams diskriminācijas cēlonis, un tāpēc šāda veida diskriminācija tiek aizliegta. Un tāpēc jā, mēs zinām par šo 51. pantu, varbūt Timermansa kungs atsaucas uz šo pantu, bet tādā gadījumā nevaram izmantot šo atsauci uz hārtu selektīvā kārtā. Vienā lūguma rakstā tiek teiks, ka hārta ir saistoša, un tagad kāds saka kaut ka nē, tas vairs nav tā. Jo runājam par vēl kādu starptautisku dokumentu - Eiropas cilvēktiesību konvenciju. Es atvainājos. Jūs neatbilstīgi izmantojot šos faktus. Es biju iesaistīta lēmumu pieņemšanā šajā gadījumā pret Latviju, Un e, tā bija kol, sieviete, kas vadīja manas partijas politisko grupu. Un lēmums tika pieņemts viņai par labu. Tika pateikts, ka viņa tikusi diskvalificēta vēlēšana kontekstā valodas dēļ, un tas ir pārkāpums, Eiropas uh, cilvēktiesību pārkāpums. Jūs burtiski selektīvi izmantojat no š, šī lēmuma tekstu bet kopējais lēmums bija tāds, ka viņas zināšanas valstu valodā kā kritērijs nebija pietiekams, lai viņai neļautu kandidēt vēlēšanās. Lūdzu. Neizmantojiet ļaunprātīgi faktus. Es esmu ļoti labi informēta par šo lietu un zinu, ka nav korekti šādā veidā argumentēt. Turklāt pieņemti daudzi un dažādi lēmumi arī attiecībā uz citiem minoritāšu jautājumiem Latvijā, gan no ANO puses, gan arī citi gadījumi. Gadījumos, kad viņi tikuši diskvalificēti no vēlēšanu no eh, sarakstiem. Tāpēc pilnībā atbalstu to, kas tika teikts par mazākumtautību tiesībām, pašas teikties – izteikties savā dzimtajā valodā. Un tā nav tikai Bulgārija raksturīga problēma. Esam parakstījuši, nu pat dzirdam par lūgumrakstu arī no polijas minoritātes Lietuvā. Nedaudz labāka situācija, bet, tomēr, daļai diskriminācija tiek piedzīvot arī Latvijā saistībā ar minoritātēm. Tas ir visai Eiropas jautājums. Es domāju, ka šis jautājums mums ir jāpatur atvērts un jāturpina ļoti iest. Paldies, nākamais runātājs. Priekšādātāji pateicos. Domāju, ka no visa teiktā ir skaidrs, ka vēlēšana kampaņas nedrīkst īstenot Eiropas Savienību tajos gadījumos, ka šīs kampaņas norisinās uz vietas dalību valstīs. Tik minēta arī Eiropas Savienības pamatiesību hārta, cilvēktiesību hārta. Bet šī konvencija, pamatiesību konvencija arī tiek dažādi interpretēta. Turklāt dalību valstīm šai gadījumā ir iespējams lemt par to, kādas valodas tiek izmantotas vēlēšanās un nepieciešamības gadījumā dalībvalsts var noteikt saprātīgus ierobežojumus izmantojamo valodu skaitam. Turklāt gribētu arī atgādināt vēlreiz šo lietu par Kozlini pret Latviju. Eiropas cilvēktiesību tiesā tika noteikts, ka piedalīšanās vēlēšanās, protams, ir tiesības, svaigas tiesības, bet tās nav pamattiesības. Un dalību valstis var definēt nosacījumus līdzdalībai vēlēšanās. Dalībvalsts var noteikt ierobežojumus, bet, protams, ka šādiem mēriem ir jābūt saprātīgiem, proporcionāliem. Un virknē tiesas nolēmumu mēs redzam līdzīgu loģiku. Virknē gadījumu, virknē lietu ir šādi lēmumi. Un kopējais secinājums šķiet tāds, ka valodas politika dalībvalstī ir tā, par kuru lēmja dalībvalstis pašas. Um, Mēs jau pret Latviju kozinās, pret Latviju visi še, visas šīs lietas, visu šo prāvu gadījumā tiesa lēma, ka konvencija nav piemērojama. Un te es runāju par cilvēktiesību konvenciju. Tāpat arī lieta, piemēram, bija par kurdu valodas izmantošanu Turcijas vēlēšanās. Šajā gadījumā tiesa runāja par proporcionālām sankcijām. Tas ir vadošais princips šādos gadījumos. Un lēmumā teikts, ka neoficiālās valodas var tikt izmantotas vēlēšanu kampaņu gaitā, bet Turcijā šai konkrētajā gadījumā tika noteiktas divu gadu apcietināšanas sankcijas soda mērs. Un saskaņā ar lietas dokumentiem šāda veida sots bija neproporcionāls. Bulgārijas gadījumā šeit vispār nav nekāda krimināla soda. Vispār vienīgās sankcijas, kas tika noteiktas, bija administratīvas - 100 eiro apmērā. Bulgārijā vēlēšanu kampaņas ir jāizteno bulgāru valodā tā, lai visi tās varētu saprast. Paldies, priekšādātāji, nākamais runātājs. Es atbalstu šī lūguma raksta atstāšanu at, par atvērtā stadijā. Jāsaka, mm, vienkārši skandalozi ir tas, ko es te tagad dziedu un neesmu drošs. Ka gribētu dzīvot šādā situācijā, par kādu nu pat runā. Pašos konceptuālajos pamatos ir at nepieciešams atcerēties atšķirību. Pienalga, valoda var nebūt oficiāla konkrētā valstī, bet tas nenozīmē, ka tās izmantošana ir nelegāla. Tās ir divas pilnīgi atšķirīgas lietas. Viena lieta ir, ja valoda ir oficiālā valoda, un pārējās tāpat laikā nav nelegāls. Turklāt jāatceras, ka valoda taču konstruē mūs kā cilvēkus, veido mūs kā cilvēkus. Es esmu katalāns. Dzīvoju Franko diktatūras laikā tur. Arī šīs diktatūras laikā tika aizliegts um, runāt, cilvēkiem runāt katalāņu valodu, cilvēki tika mesti ciemumos, ne jau cietumos, ne tāpēc, ka tur bija vēlēšanas vai kaut kas cits, bet kopumā visu dzīvi mums neļāva runāt savā valodā tad kā es varu uzspiest valodu, seksuālo orientāciju vai reliģiju kādam? Kā es varu kaut ko tādu attaisnot, kā es varu kaut ko tādu pat ierosināt? Nē, demokrātijā tas nav pieļaujams. Un tas ir tiešām visai nesaprotam, ka kādas valodas izmantošana var tikt aplikt ar sodu, vienalga, vai tas ir viens vai simts eiro. Kā var šādas cilvēka tiesības apstrīdēt? Vai tad mēs neiestājāmies par cilvēku tiesībām? Un nu, taču. Un faktiski komitīte, komisija teica, lūk, tas atkarīgs no tā, kāda ir sistēma vēlēšanās. Nē, tas ir cilvēktiesību jautājums. Tas tā nav kaut kāda sistēma vai vienošanās. Ja tiek aizliegts piemēram, ja piemēram tiek aizliegta dzimuma orientācija vai valoda vai kaut kāda reliģija, tad tādā gadījumā tas ir pā, cilvēktiesība pārkāpums tādā vai citādā veidā. Lūk. Un tāpēc es neatbalstu to, ka šāda veida jautājumi tiek atstāti Nacionālo varas iestāžu ziņā. Kā var paļaut? Viņas taču jau ir aplikušas ar sodu šī šāda veida uh, Um, lietas. Nu, es nevaru tā, tam piekrist. Kolēģi pavisam pamatoti jau minēja šo mūsu saukli vienotība daudzveidībā. Nu, nav jau tā, ka daudzveidība vienotībā. Nē, padomājiet par to. Vienotība daudzveidībā. Kas šai sauklī svarīgs? Daudzveidība. Daudzveidība rada vienotību un nevis otrādi. Tātad mums tagad ir vienotība, un tad jā, tad pārējie nabadzīgi te varēs būt kādi vien gribēs, viņi varbūt būt daudzveidīgi. Nē, tā to nevar atstāt. Tas pilnīgi ir uzbrukums cilvēku tiesībām, un tas ir karagājiens pret mazākumu tautībām. Es domāju, par to ir vēl jāspriež. Lūgumraksts ir jāatstāj atvērts, un viss. Köszönöm szépen én is, és utolsó, aki a vitába bejelentkezett, Lies paldies! Albijos kundze tālāk. Paldies īsi, jo to jau Perikabres kungs ļoti labi paskaidroja. Bulgārija ir dalība valsts, jārespektē ir valoda daudzveidība un arī starptautiskā likumdošana šajā jomā. Vēl jau vairāk tādēļ, ka tās ir fundamentālās tiesības un nevar uh, cilvēkus diskriminēt valodas apsvērumu dēļ. Es domāju, ka to nekādā gadījumā nevar šeit apšaubīt. Mēs nevaram diskriminēt kādu cilvēku uz valodas pamata. Jā, šeit mēs runājam par pamattiesībām, fundamentālām tiesībām. Es eh, lūdzu paturēt atvērtu lūgumu rakstu. Mm, to pieprasījuši ir arī vairāki kolēģi šajā komitejā. Un viens ieteikums uh, priekšsēdim lai šis lūgumraks paliktu atvērts, vajadzētu šo, ja pareizāk sakot, vajadzētu noturēt konsultācijas par šo lūgumu raksto ar uh, Lībe komiteju, jo tieši tā ir tā komiteja, kas ir atbildīga par valodas diskriminācijas jautājumiem. Un šis tiešām ir gadījums, kur varētu būt runa par valodu diskrimināciju. Varbūt vajadzētu pakonsultēties, nosūtīt vēstuli Lībe komitejai Lūk, tas tāds uh, ieteikums. Bet jebkurā gadījumā mēs varam turpināt strādāt, lai lūgumraksts paliek atvērts. Paldies! Kas jums ir? Paldies! Mums ir e, pienācis brīdis būt ne tikai politiķiem, būt arī gudriem. Mums ir nepieciešama politiska gudrība. Es uzklausīju visus viedokļus, kas šeit izskanēja, un šobrīd situācija izskatās šāda. Četras grupas ierosina lūgumu rakstu neslēgt. Nu. No Eiropas parlamentā nav simtprocentīgas vienprātības, bet EKR ierosina slēgt lūgumrakstu. Un es domāju, ka tad uh, tas nebūtu demokrātiski, ja mēs šo lūgumrakstu slēgtu. Un mums vajadzētu respektēt izteiktos viedokļus arī tad, ja mēs neesam ar tiem vienisprātis. prātis es deviņi deputāti izsakās par to, uh, lai uh, neslēgtu šo lūgumu rakstu. Ja es pareizi sapratu. Nu, nezinu, vai mums noteikti vajadzētu balsot, bet mēs varētu varbūt sagatavot ieteikumu šai gadījumā un uh, uh, turpināt šī, šo, šo jautājumu izskatīt. Vairākums uzskata, ka tas nav politisks, bet gan principiāls jautājums. Un mēs vēlamies sazināties ar Bulgārijas valdību un, uh, kā norādīja Maļinova kungs, un mēs vēlamies paust mūsu komitejas viedokli un vērsties pie cilvēku tiesību tiesas ar uh, piekritības jautājumu. Mēs uh, varētu arī uzreiz balstot, bet varbūt tomēr uh, ņemot vērā to, ka šis ir ļoti delikāts jautājums un mēs nedrīkstētu rīkoties nepareizi, un tādēļ vēlos vēlreiz dot vārdu Malīno kungam, kurš vēlas izteikties. Es tikai vēlētos ieteikt, jā, demokrātija nozīmē dažādus viedokļus, bet Malīnova kunga ierosinājumam bija arī otrā daļa informēt valdību un parlamentu atbilstošo komiteju, bet eh, tā ir atbildīgā komiteja. Es domāju, ka labāk būtu balsot, un tad mēs redzētu, kāds ir rezultāts, bet, protams, tas ir priekšstādātāja ziņā. Mārijas kungs, priekšstādātāja vairākums, kas šeit iezīmējas, uzskata, ka šīs lūguma raksts būtu jāslēdz, jo mēs esam lēmumu pieņemšanas posmā šobrīd. Tā kā mēs nevaram visi būt vienisprātis, tad es atbalstu Pētera ierosinājumu balsot. Vispirms noslēdzām šo, slēdzām šo lūgumu rakstu un pēc tam nosūtām vēstuli Bulgārijas valdībai, uh, informējot par uh, šo situāciju. Un es tagad gribu. Jā, bet šai komitejā es mēs balsojam parasti par eh, lūgumu rakstu secinājumiem. Uh, rezultātiem. Es nedomāju, ka šis būtu labs precedents, ja sākot ar šo brīdi visus par visiem lūgumrakstiem mēs vienkārši balsosim. Es nedomāju, ka tas ir labākais veids, kā rīkoties šajā lūgumrakstu komitejā. Mēs to nekad nedarām, mēs nekad nebalsojam. Tas būtu slikts precedents. Es e, iesaku paturēt atvērtu lūgumrakstu, turpinām ar to strādāt, tas būtu labākais. Terika Brasūra. Chair, I, I've got... Kāpras kungs priekšstādātāji. Man ir jautājums par pa, pa principu. Vai mēs varam balsot par jautājumu, kur ir apgalvojumi attiecībā uz cilvēku tiesībām? Jo ja mēs balsojam par to, nu tad mums ir jādiskutē bet vai mēs varam diskutēt par cilvēktiesībām un slēgt kaut ko tādu, kas ir saistīts ar cilvēktiesībām un cilvēkiem par to ir šaubas. Nu tad mēs visu, ko varam apspriest, arī mūsu pašu pastāvēšanu, ak Dievs. Yeah. egy ilyen esetleges szavazás nem azt jelenti, hogy akinek több szavazat. Balsojums nenozīmē, ka tie, kas, kam ir vairākums, ka tiem ir arī taisnība, bet deviņi eh, deputāti varbūt pārstāv mazākumu viedokli, bet deviņi deputāti būs pret slēgšanu, tad mēs neslēgsim šo lūgumu rakstu. Everybody. We don't have. We don't have the. Chair, please check the members who has. Priekšsēdētāji, pārbaudiet, kuriem deputātiem ir tiesības balsot šajā sēdē. Un lūgumraksta iesniedzējs nav komitejas loceklis. Ir jānoskaidro, kam ir tiesības balsot. ETP ir maksimāli desmit balsis. Kas ir ETP deputāti, kuri balsos, Pēter? Kas val, balsos? Četri. Sociāldemokrāti maksimums astoņi, divi, divi. 3. Disculpen. Eh, disculpen. Piedodiet. Es esmu sociāldemokrāte. Es šeit pārstāvu savu grupu, neesmu komitejas locekli. Un es vēlos, lai jūs piefiksētu manu balsi. Just to clarify for some... Es uh, gribu precizēt uh, tiem, kas varbūt pirmo reizi ir šajā komitejā. Mēs nebalsām par, nebalsojam par lūgumrakstiem tādēļ, ka parasti ir uh, vienprātība par slēgšanu vai uh, neslēgšanu. Tādēļ mēs arī nebalsojam. Un es tāpēc gribu skaidrot kolēģiem, kāpēc mēs atkāpjamies no parastās procedūras. Otrakārt, nu gribēju to pieminēt, bet tomēr pateikšu, pirmo reizi šī procedūra bija nepareiz, tas bija būtībā tā kā joks gandrīz, vai es to publiski neesmu apspriedis, jo gribēju saglabāt mūsu komitejas prestīžu, bet šoreiz es vēlos, lai būtu atbilstoša procedūra piemērota. Es nebaidos zaudēt, varbūt citi baidās uzvarēt, nu balsosim, redzēsim, kā kurš balso kā mēs attiecamies pret šīm lietām, jo runa ir par lūgumu rakstu, nevis par cilvēktiesībām. Un lūdzu, cienīsim viens otru. Lūdzu, vienkārši balsosim saskaņā ar procedūru, ko mēs tik bieži vis neizmantojam, bet kas pastāv un ko vajadzētu izmantot šodien. Tātad četras politiskās grupas iebilst pret lūgumu rasta slēgšanu, un tas ir spēcīgs arguments jo ja mēs balsosim, es neatbalstu balsošanu, bet ja jūs pieprasāt balsot, balsošana šajā situācijā nav nopietns uh, solis, bet, uh, nu, arī ETP ir tiesības uz desmit balsīm. So, uh, you are not jūs nesat gatavi pieņemt argumentu, ka politiskajam mazākumam um, uh, ir, pie, ir, ir šis lūgums neslēgt lūgumu rakstu, jo runa ir arī par to, cik nopietni rīkojas šī komiteja. Jums ir tāda, nu, aktīvista pozīcija, priekšsēdētāji. Mums, ja jūs atceraties, bija ļoti nopietna lieta par Vācijas reparācijām uh, un to izmaksu Grieķijai notika balsojums Un bija dažas grupas, kus, kuras balsoja, un šis jautājums bija ļoti nopietns. Un jūs nepiekrītāt, ka var būt kāda vienprātība tajā gadījumā. Es nepiekrītu šim lēmumam. Bet tagad mums arī nav vienprātības šajā jautājumā, un ir viens ierosinājums slēgt lūgumu rakstu un šo lietu nosūtīt Bulgārijas parlamenta lūgumu rakstu komiteju. Tāds ir viens priekšlikums. Otrs priekšlikums ir neslēgt lūgumu rakstu. Un tagad mums nav vienprātības, un vienīgais veids, kā lēmumu pieņemt, ir balsot tagad, tūlīt. Un, manuprāt, jums tā arī būtu jārīkojas. Terikābras, mēs nevaram tūlīt uh, rīkoties, jo ir Uh, balsošanas sanāksmes, bet šī nav sanāksme, kurā ir paredzēts balsot. Tā mēs nevaram darīt. Priekšsēdētājs, godētājs kolēģi, procedūra ir šāda. Balsošanas laiks ir tad, kad mēs balsojam par uh, dokumentiem, grozīmēm, bet visas pārējās procedūras ir tādas, kad tiek uh, pabeigta lūguma raksta izskatīšana, uh, tad uh, tiek pieņemts lēmums. Ja ir vienprātība, tad uh, ievērojam priekšsēdētāju ieteikumu, ja nav vienprātības, tad ir jābalso. Un jābūt balsojumam tagad, un cits procedūras nav. Priekšsēdētājs. Un Valēnas kundzei vārds. Pateicos. Jā, jo labāk. Jo, nu, te diskusijas uh, ir pārsvarā vīriešu starpā. Nu ko, es domāju, jā, ka šis, šī nav tāda parasta tradīcija, nekad neesam balsojuši. Tad mēs izsakāmies, tad priekšsēdētājs arī izdara secinājumu un visi vienojas. Es domāju, ka mums ir jāatgriežas pie problēmas saknes šajā lūguma rakstā. Un tagad mēs to redzam, ka vairākums mēģina apklusināt mazākumu uzspiest balsojumu, pat ja tas nekad nav noticis. Un tas brīnišķīgi atspoguļo arī šī lūguma raksta ideju. Mēs piekrītam jūsu izteiktajam priekšlikumam, lai lūguma raksts paliek atvērts, bet ne tikai tas. Ja jūs nevēlaties, Marijas kungs, es jūs nepārtraucu, tad arī jūs jau vairāk kārt esat izteicies. Ja jūs uh, nevēlaties nākt klajā ar šo priekšlikumu, tad mēs varam vienkārši atstāt šo jautājumu uz galda un runāsim koordinātoru starpā, ja jūsuprāt, uh, mēs tādējādi varētu vieglāk vienoties, bet es arī vēlētos, lai vairākuma grupas sāktu respektēt minoritātes. Mums arī ir tiesības un bieži vien mums ir arī taisnība. Nevi, nevienmēr taisnība, bet uh, Tomēr lūdzu mūs respektēt. Liels paldies visiem! Atvainojos, bet tagad uh, diskusijas ir jābeidz. Es uh, saprotu, ka šis jautājums ir sensitīvs daudziem parlamenta deputātiem, un mums kaut kā ir jāroda uh, pieņemams risinājums izskatās, ka nav tādas uh, vispārējas vēlēšanās vai grības uh, pieņēma tādu nopietnu politiski pieņēmamu lēmumu. Es tiešām ļoti atvainojos. Jā, ir uh, uh politisko grupu grība nu, balstot, to mēs, no tā mēs nevaram izvairīties un eh, pēc tam šo jautājumu izskatītu varētu koordinātoru sanāksmē. Es domāju, ka šeit citu argumentu nav. Diemžēl eh, nav ieslēgts runātāja mikrofons, tūki nedzird. Es domāju, ka Kuču kungs var aizstāt uh, kolēģi, kas ir no tās pašas grupas. Tas nav iespējams, saka priekšsēdētājs, jo tā ir politiska prasība. Godātie deputāti, Eiropas parlamenta deputāti, tagad atklāt balsošana notiks. Kas ir par uh, lūguma raksta slēgšanu. If the group decide, yes, the group has theoretically. Uh, grupā ir teorētiski desmit balsis. So, 11 ir par slēgšanu. Tagad kas ir par uh, neslēgšanu? Thank you very much. Paldies. Lēmums ir uh, balsojuma rezultātā slēgt lūgumu rakstu. Un mēs nosūtīsim uh, vēstuli Bulgārijas varas iestādēm, nosūtīsim vēstuli Libe komitejai un ierosinām izskatīt šo jautājumu cilvēktiesību, Eiropas cilvēktiesību tiesa Uh, jautājums, uh, kas tad šeit balsoja, kas nav komitejas locekļi? Atbild. Parastā balsošanas procedūra ir tāda, ka, ja koordinators un grupa vienojas, ka uh, klātesošie deputāti balso kā aizvietotāji lūgumrakstu komitejā, tad tā, šāda balsojums ir pieņemams. Tā tas arī notika. Vai May I ask you just to say exactly the result? 11 to 6. 11 to 6. 11. Kāds rezultāts bija 11 par un 16 pret? 6 pret, es atvainojos, 11 pret 6. Turpinām izskatīt mūsu darba kārtību. Uh, this, this gentleman, ladies gentlemen, hölgyeim és uraim. Godātie deputāti, dāmas un kungi. Hölgyeim és Uraim, folytatjuk a tanácskozást. Az 1168-as petícióval 2000... Nākamais darba kārtības punkts ir 1168 šķērsvītra 2016 iesniegus Ibi, Izabela Rubio Peres un dod, dod viņā vārdu. Paldies, priekšsēdētāji! Eh, priekšsēdētāji, dāmas kungi deputāti, es sākšu vispirms ar nelielu divu minūšu video, lai ilustrētu problēmu, kādēļ esam šeit šo pēcpusdienu. Jūs redzat eh, eh, Mārmenoru lagūnu pirms 15. gada, jūs redzat ļoti skaidru ūdeni. Uh, un arī um, ūdens um, floru un faunu. Estas tres son las especies. Šīs trīs ir jūras sugas, kas dzīvo šajā teritorijā. Kā jūs redzat, labajā pusē tās eh, nosedza eh, līdz 2015. gadam visu Marmenoru lagūnu, bet šogad attēlos mēs eh, redzam kreisajā pusē uh, kā izskatās. Um, Kā tad, tad izskatījās uh, zemūdens pa, uh, dzīve un uh, flora, fauna 14. gadā un kā tagad 80% no uh, zemūdens dzīvības ir zudusi. Uh, Šie tiešām ir satraucoši attēli, un mēs redzam, kādā situācijā pašlaik atrodas šī piekrastes zona, kas atrodas uh, Spānijas dienvidaustrumu daļā. Uh, Tā ir lielākā vidusjūras piekrastes lagūna, kā arī lielākā lagūna Spānijā. Šeit jūs redzat, kā uh, Nīreis uh, arī tad uh, ir atradis vienkārši bojā gājušas uh, dzīvniekus un arī uh, augus. Tad jūs redzat uh, ietekmi Eh, kāda ir piedzīvojusi pēdējo desmit gadu laikā šie ūdeņi, kas bija kristāli skaidri, tagad tur ir nitrāti, nitrāti, kas piesārņo ūdeni. Eh, gan nitrāti ir caurspīdīgi, taču vairākus gadus piesārņojuši šo lagūnu. Te jūs redzat arī izmaiņas, kādas ir notikušas lauksaimniecībā. Kā rezultātā visas pietekas uh, vai pareizāk sakot, visas šīs notekas nonāk uh, lagūnā. Šie ir attēli, kur redzams, kāda ir situācija, kad mūsu reģionā ir ļoti lieli lieti. Tad kā daži pasākumi ir arī pieņemti, lai varētu pēdējo mēnešu laikā nedaudz uzlabot situāciju. Mērģogi. Es esmu šeit, pārstāvu pilsonisko platformu. Uh, es arī pārstāvju, pārstāvju dienvidu austrumu vides uh, speciālistus pārī Kartahenes asociācijas uh, vides jomā un arī zvejnieku asociāciju mūsu reģionā. Jūs redzēt, kā ir ievērojami pasliktinājusies mūsu ekosistēma un situācija lagūnā marmā Menor. Mar Menor ir piekrastes lagūna Mursijas reģionā. Tur ir ļoti daudz dzīvotņu, un tādēļ arī tu, noteikti kā aizsargājama uh, zona gan nacionālā, gan Eiropas un starptautiskā līmenī. Tur arī ir uh, uh, dažādi aizsardzības statusi, taču realitātē šī dabas mantojuma aizsardzība nav bijusi efektīva par spīti augstai ekoloģiskai vērtībai, augstai ainaviskai un kultūras vērtībai, kāda ir šai lagūnai. Šīs dabas mantojums ir arī bijis ekonomisko resursu avots, kas ir iegūts no zivsaimniecības kopš senseniem laikiem, un pavisam nesen tas ir kļuvis arī par uh, resursu eh, turistiskai nozarei. Diemžēl pēdējo gadu laikā eh, caurspīdīgie kristāli skaidrie lagūnas ūdeņi kļuvuši zaļi, pēc tam arī brūni. Un tas viss tādēļ, ka notiek ļoti ide, intensīvā apūdeņošana lauksaimniecībā. Tādējādi vairāk nekā 80% no uh, uh, ūdens floras ir zudusi, gājusi bojā, un tas ir skaidrojums ar milzīgajiem notekūdeņiem, kas ir pilni ar piesārņotājiem un kas ir desmitu gadu laikā izgāsti lagūnā. Un tas ir skaidrojams ar to, ka eh, ļu, notikusi ļoti slikta pārvaldība. Administrācija nav ņēmusi vērā zinātnieku brīdinājumus un vidas asociācija lūgumrakstus. rakstus Viņi ir, ignorē, viņi ir ignorējuši nekontrolētu uh, pilsētu attīstību uh, attīstot nepamatotus, nepamatotus infrastruktūras projektus, mākslīgo pludmaļu veidošanus un tam līdzīgi ir arī ignorēti brīdinājumi no zinātnieku un vides uh, ekspertu puses. Nepārtraukti. Um, Arī šie noteku ūdeņi kopš 70. gadiem piesārņo lagūnu, lauksaimniecība kļūst aizvien industrializētāka Kartahens laukos. Kompetentās administrācijas nav adekvāti rīkojušās, lai izvairītos no ūdens tvērtņu, pie, lai rīkotos pie ūdens piesārņošanas ir arī nelegālais apūdeņošanas procesā plagūnu. Tūkstošiem hektāri tiek apūdeņoti, ņem par spīti tam, ka ir novērots arī ūdens deficīts un trūkums šajā reģionā. Taču ir izveidotas arī ūdens attīrīšanas iekārtas, bet tur ir ārkārtīgi sāļš ūdens un tā rezultātā uh, arī šie nitrāti nonāk Mārmenor lagūnas straumē. Ir mainīsies arī tradicionālā lauksaimniecība. Tagad ir uzsākta cita veida lauksaimniecība, kas lietus periodos veicina arī dažādu ūdens plūsmas, dažādas ūdens straumes, kur ir ļoti daudz zemes, un tas viss nonāk lagūnā. Uh, aizvien vairāk un intensīvāk tiek apstrādātas zemes. Notekūdeņi notiek, mā, nonāk Marmenoru lagūnā un ir iznīcināts dabiskais filts, filtrs visa fauna. Kāds ir iespējams, ka visu šo gadu laikā ir pieļauts tas, ka līdz pat 11 direktīvas ir gluži vienkārši pārkāptas. Direktīvas, kur ir runāts par vides un dabas saglabāšanu, nav pieņemta nekādi pasākumi, lai risinātu šo uh, katastrofu, šo dramatisko situāciju, ar ko pašlaik saskaramies. 2017. 16. gada pavasarī ir tikai administrācija pieņems pirmos pasākums, tas ir tikai dažus mēnešus atpakaļ, šie pasākumi nav pietiekami. Taču piesāk, pasākumi ir pieņemti tādēļ, ka tieši pilsoņi iz, izdarīja lielu spiedienu, tur bija fitoplanktons novērots, un kas padarīja lagūnas ūdeņus zaļus, un lagūnā gruši vienkārši vairs nevarēja peldēties. Šī vides problēma Priekšsēdājs pārtrauc runātāju. Šī vīdes problēma liedz jaunajām paudzēm baudīt šo dabas mantojumu, kas ir Eiropas mantojums. Tas apdraud ļoti nopietni, apdraud to cilvēku dzīves kvalitāti, kas dzīvo šajā reģionā, apdraud turismu nozari, zvejas nozari un arī lauksaimniecību. Šī iemesla dēļ mēs lūdzam Eiropas parlamentam uh, palīdzību un atbalstu, lai mēs varētu mainīt situāciju. Vienkārši, lai tiktu īstenoti Eiropas līkumi. Mēs arī prasām atbalstu, lai varētu palīdzēt o, ekonomiskai nozarei, kas visvairāk ir cietusi šī problēma rezultātā. Paldies. Tagad komisijas pārstāvis Fernandes Gomes. Paldies, priekšsēdētāji. Liels paldies arī lūgumraksta autoriem par jūsu prezentāciju. Visi šie fakti ir arī nodoti Eiropas komisijai pavisam nesen. Pašlaik Eiropas komisija strādā, lai nāktu klajā ar paziņojumu šeit lūgumrakstu komitejā un uh, būsim gatavi pavisam drīz. Taču vēlējos jau tagad precizēt, ka Eiropas komisija ļoti labi zina par šo situāciju, ko aprakstīja lūguma raksta autore. Esam arī sazinājušies ar kompetentajām Spānijas iestādēm reģionālā līmenī. Esam organizējuši arī dažādas sanāksmes arī komisijas tehniskā un arī politiskā līmenī. Šajā sanāksmēs komisijas dienesti ir vienmēr atkārtojuši to, ka uh, noteikumu neievērošana, direktīvu pārkāpšana būtu jārisina un šo notikumu ievērošana būtu risinājums. Taču arī komisija ir atkārtojusi to, ka ir nepieciešams pārredzēt adekvātus resursus, lai varētu visu šos pienākumus ievērot ņemot vērā adekvātu zinātnisko informāciju pēc tam, kāda ir izanalizētas problēmas un problēmu iemesli. Tādējādi arī Eiropas komisija galvenokārt strādā tieši pie šiem diviem aspektiem, proti um, Eiropas Savienības likuma korekta piemērošana un otras puses sniedzam arī finansiālu atbalstu, lai sniegtu nepieciešamos uh, risinājumus. Pirmkārt, Eiropas komisija jau ir uzsākusi dažādas izmeklēšanas Un tagad eh, es, kad šī izmeklēšanas atrodas dažādās uh, progresa stadijās, lai kompetentās iestādes Spānijas karalistē ievērotu pienākumus, kas uz viņiem attiec atbilstīgi Eiropas vides likumdošanai. Tad ņemot vērā arī šo izmeklēšanu pētījumu, galvenokārt atsaucamies uz, no, uh, uz dzīvotņu direkto, direktīvu piemērošanu, uh, direktīvu, kas ir pārkāpta jau kopš 2015. gada, kad tika nosūtīta arī vēstule Spānijas karalistē par to, ka nav noteikti šīs zonas kā īpašas aizsardzības zonas, nav pieņemti arī pārvaldības uh, plāni lai pieņemtu uh, nepieciešamos pasākumus šo zonu aizsardzībai. Tas attiec uz visu Spāniju, un tas, protams, skar arī Mursijas reģionu no 49 uh, Eiropas Savienības aizsardzības uh, um, sektoriem, no visām šīm teritorijām tikai desmit ir atzītas par īpašās aizsardzības teritorijām, un tikai šīm ir pieņemti šīs pārvaldības, uh, šie pārvaldības plāni. Pārējās zonas netiek atzītas par īpašās aizsardzības teritorijām, un tai skaitā arī ne uh, Marmenoru lagūna. Komisija ir uzsākusi izmeklēšanas, vēl neesam nonākuši pie pārkāpumiem Bet nu, esam sazinājušies ar Spānijas iestādēm, lai prasītu informāciju par nitrātu direktīvu ievērošanu un par ūdens kvalitātes direktīvas ievērošanu. Šīs direktīvas, kas tiek uzskatītas par ļoti svarīgām, lai varētu atrisināt šo lagūnas problēmu, kā to minēja arī uh, autori. Viens, vien no gal, viens no galiem apdraudējumiem šajā teritorijā ir tieši nitrāta piesārņošana. Kā jau es teicu, notiek izmeklēšana, esam sazinājušies ar attiecīgo dalību valsti, komisija ir saņēmusi atbildes no Spānijas par um, to informāciju, ko pieprasījām, un tad savā laikā tad arī komisija pieņems lēmumu lai nodrošinātu, kā šo direktīvu noteikumu Spānijas karaliste ievērotu. Tālāk, kas attiecas uz uh, otro daļu, kas attiecas tieši uz risinājumiem un pasākumiem, ko varētu piedāvāt, lai izbeigtu šo degradācijas situāciju ar ekosistēmu politika. Par spīti šiem ierobežojumiem, uh, un eh, ka kohēzija fondi ir apturēti Spānijai. Vīdes jautājumi nav prioritāri. Tieši kohēzijas fondu piešķiršanā ir iespēja saņemt uh, eh, citu resursu finansējumu kam arī varētu būt ietekme, lai varētu rast risinājumu šai Marmenor problēmai. Īpaši vēlējos minēt to, ka um, um, daudzgad finanšu schēmā no 14. līdz 20. gadam ir izveidots jauns finanšu instruments ar nosaukumu integrētās teritoriju investīcijas, kas ļauj arī um, kombinē dažādas struktūrālos investīciju resursus konkrētā teritorijā, lai varētu sasniegt specifiskus mērķus. Šajā gadījumā e, tie būtu vides mērķi, vides apsvērumi. Šai gadījumā tātad mērķis būtu atrisināt marmenoru problēmu. Tieši šī ir īpaša aizsardzības zona, tā kā tā to vajadzētu noteikt, un tad es domāju, ka e, šī instrumenta, šī fonda izmantošana būtu viens no resursiem, lai risinātu problēmu. Ja. Paldies! Tas viss bija ļoti skaidri, jūsu viedoklis tiešām ļoti skaidrs, un mums rīcībā ir viena stunda. Lūdzu, e, izsakieties īsi. Albijāls kundze. Albijāls kundze. Paldies! Vispirms vēlos sveikt um, asociāciju pārstāvis, kur ir šeit, pateicos uh, lūguma raksta autoriem, pateicos par uh, ļoti lielo darbu, ko jūs veicat. Ir ļoti skaidrs, ka Māra Menora lagūna ir ārkārtīgi. Um, Vērtīga no vīdes viedokļa, dažādi tā ir īpašā aizsardzības uh, zona, ir arī Natura 2000 teritorija, arī dzīvotņu, putņu aizsardzības teritorija. Es domāju, ka šeit ir ļoti skaidra situācija, vienkārši ir pārkāpt noteikumi, netiek uh, aizsargāta vide tiek identificēti aizsardzības zonas, bet netiek pieņemti nekādi konkrēti pasākumi, lai vispār uh, šīs uh, zonas teritorijas varētu aizsargāt. Līdz ar to ļoti svarīgi, lai mēs šeit lūguma rakstu komitejā atbalstītu lūguma raksta autorus, viņi nosoda um, administrācijas ignoranci. Es uh, Eh, domāju, ka daudz jau arī ir izskanējis par to, kā arī pilsēta attīstība ir bijusi nekontrolēta, arī turismu nozara attīstība ir bijusi diezgan patvaļīga. Tāpat arī vīdes kritēriju pārkāpšana, ievērošana un tā visa rezultātā lagūnās situācija ir ļoti pasliktinājusies. Būtu interesanti arī dzirdēt dzi komisijas atbildi, kā tagad jau ir daudz pasākumu pret Spānijas valdību, jo ir pārkāpumi. Tad arī man būtu jautājums komisijai. Jūs teicāt, jā, ka pašlaik analizējat, vai eh, nitrātu direktīva un eh, ūdens eh, direktīva tiek ievērota. Varbūt jūs varētu tad arī smalkāk kaut ko pastāstīt par šo. Un būtu ļoti labi, ja šai komitejā mēs sazinātos arī ar uh, atbilstīgajām iestādēm Spānijā pieprasītu steidzamus pasākumus. Ja tas nenotiek, tad ir jānosūta izmeklēšanas uh, komanda uz šo lagūnu. Liels paldies, Reiskundze. Paldies! Jā, es vispirms vēlos. Um, apsveikt lūgumu raksta autors par ieguldīto darbu. Marmenori ir unikāla teritorija, unikāla lagūna Eiropā ar ļoti augstu ekoloģisko vērtību. Kad es dzirdu, kā valdība neko nav darījusi, neviena valdība neko nav darījusi, nu kā es tam varu piekrist? 2013. gada Spānijas valdība, Mursijas pārvaldi, arī э, pašvaldība ir pār, parakstījusi protokolu pār integrēto marmenoru pārvaldību. Tad ir arī ko, izveidots komisijas, lai varētu uzraudzīt šīs ekoloģiskos kritērijas. 2015. gadā ir apstiprināta arī Mērminoras integrētā stratēģija. Visas pašvaldības uh, to pārakstījušas arī Mursijā. Un tad ir uzsā, pieņem dažādi pasākumu, sākt rīcība. Pagājuši gadu konkrētī ministrija apstiprināja arī to, ka uh, vairs netiks uh, izgāzt šie notekūdeņi lagūnā. Uh, Ir ļoti daudz darīts arī gan attīrīšanas jomā, gan dzīvotņu uh, aizsardzības jomā, lai atvieglotu ūdens cirkulāciju un dažādi informatīvās kampaņas un tā tālāk joprojām. Protams, ka ar to nepietiek, es to ļoti labi zinu. Tagad komisija ar Spānijas valdību ir jārunā, jāizdiskutē šis jautājums, lai tiktu ievēroti vidas līkumdošana, taču šaubu nav, kā valdības no dažādām politiskajām nokrāsām, gan centralizēti, gan reģionāli, tomēr strādā pie šie jautājuma. Spānijas parlaments. Thank you sen, senāts apstiprinājuši, pieņēmuši rezolūciju un par to balsos. Senātā un parlamentā, kur tiek teikts, ka tiks pieņemti steidzamības pasākumi, ka kopā ar Eiropas komisiju strādās pie nākamajiem soļiem, lai arī paredzētu tehniskus risinājumus, kam būtu draudzīgi ietekmi uz vīdi, kā arī izmeklēs nelegālos apūdeņošanas avotus un arī aizliegtu mēslojumu, ķīmisko mēslojumu izmantošanu. Tātad šī rezolā, rezolūcija, kas ir, eh, par ko ir noteikti diskusijas parlamentā, līdz ar to es gribu teikt, ka jāpējāt pareizā virzienā un nekādā gadījumā, jūs ļoti labi zinat, to vienmēr arī saku, mēs visi pie, mēs esam vienas prātas par to, ka ir jāstrādā, bet nevajag eh, tu atkal izmanto šo jautājumu, lai cīnītos pret valdību. Pārsvarā šajā komitejā ir. Uh, spāņu deputāti un tiek izmantots kāds mazākais spāņu uh, jautājums lūgumraksts, lai uzbruktu valdībai. Bet, protams, ir jādara viss, lai Eiropas vīdes likumdošana tiktu ievērota. Nākamā runātāja. Bueno, yo... Jā, paldies. Es domāju, ka uh, nu, šajā situācijā viss ir skaidrs. Tas viss ir gandrīz neatgriezeniski esam zaudējuši kā vairāk 85% no mārmenoru floras tikai dažu gadu laikā. Mursijas reģions, tāpat kā arī citi reģioni un Spānijā un Eiropas Savienībā eh, šajā gadā, šajos gados tiešām daudz cieta no neoliberālajām politikām, no šī mežonīgā urbānisma, kur eh, tika celtas nevajadzīgas infrastruktūras un attīstīta neilgspējīga lauksaimniecība, kam ir smaga ietekme uz ūdens resursiem autonomijās savās komunitātēs. Un mm, te mēs arī redzam, kā notekūdeņi ir, ir mm, iznīcinājuši unikālu mm, kultūras mantojumu, dabas mantojumu. Il, neilgtspēja bija svarīgākā par aizsardzību, kā vienmēr rīkojumos novēloti. Uh, pieņemsim šos pasākumus tad, kad jau būs šī lagūna gandrīz pilnībā iznīcināta. Jā, rezolūcija ir brīnišķīgi, taču problēma ir faktos. Taču šī sarkanā rozā komiteja, kā jūs sakāt, ir spāņu, bet varbūt tas norāda uz to, ka Spānijā ir problēmas ar vīdi, ar noteikumu ievērošanu un ar to, kā politiķi uzskata, ka joprojām dzīvo 18. gadsimtā. Tā nav mūsu problēma, ka šeit pārsvarā ir spāņi, kas arī ierodas ar savām lūgumu rakstu mm, idejām un prasībām. Lars Kunze, Garsies kundze. Liels paldies priekšsēdētāji! Es pateicos šai komitejai, pateicos arī Eiropas parlamentam. Pateicos eh, Katehēnas eh, reģionu asociācijām, pa visiem, kas strādā <clears throat> eh, Marmenor lagūnas aizstāvībai un pasargāšanai. Un jā, man ir bijusi iespēja vairāk kārt <clears throat> Uh, redzēt šo lagūnu, un tur mēs tiešām redzam, kas notiek uh, patiesībā, kāda ir realitāte. Uh, tā ir unikāla lagūna, un pašlaik šai lagūnā ir milzīgas ekoloģiskas problēmas. Es esmu priecīga dzirdēt, ka komisija pieņem pasākumus, bet tām, šiem pasākumiem ir jābūt steidzamiem, ātriem. Un šeit ir vainīgais, protams, ka ir vainīgie Un eh, tie ir eh, Seguras pilsētas eh, pašvaldība, kā arī uh, reģiona paš, uh, pašvaldība, kas vairāk kā desmit gadus pārvaldījusi valsts naudu, Eiropas naudu kas tika atvēlēta tieši vīdes jomā. Mērķis bija aizsargāt šo lagūnu, bet mēs redzam, kādi ir rezultāti. Es negribu vainot lauksaimniecību. Lauksaimniecība jau nav nelegāla saimnieciskā aktivitāte, nē. Bet tas, ko, tas, kas tur ir pieļauts, to ir pieļāvusi Mursijas pašpārvalde. Lūk. Tas nav jautājums par to, ka lauksaimnieki te būtu vainojami. Es tam nevaru piekrist. Nē, Tas ir e, bijis, e, šī patvaļība ir atļauta, izmantojot vēl piedevām Eiropas naudu. Līdz ar to viņiem ir jāpierāda, kā šī nauda ir tērēta. Es uh, ceru, ka komisijas <clears throat> darbs arī tad norādīs to, vai uh, Valsts naudas izmantošana šajā jomā vai šī nauda ir izlietota atbilstīgi, lai sasniegtu noteikto mērķi. Ja nē, tad uh, vietējai pašpārvaldei ir jāatskaitās. Es uzskatu, ka jautājums ir ļoti dramatisks, bet tas dramatisks īpaši šiem cilvēkiem, kas tur dzīvo. Es tur biju šovasar, tur nebija turisti. Viesnīcas ir tukšas. Tāda ir situācija. Man šie cilvēki ir pelnījuši to, lai komiteja nāk lajā ar savu lēmumu. Kā teica Albijos kundze, ir jānosūta arī misija. Es nezinu, kāds ir labākais risinājums, bet mēs nevaram aizvērt acis par reģionālo valdību. Es, mēs neticam šai pašpārvaldei. Ir tā eh, jāuzrauga. Komisijai ir eh, jāpieņem pasākumi. Egyetértünk abban, Paldies! Šis ir uh, tāds uh, būtisks brīdis. Mēs esam vienprātīgi. Mēs esam vienprātīgi par to, ka neslēdzam lūgumu rakstu, ka informējam uh, Spānijas vairs iestādes par šo problēmu un lūdzam sniegt papildu informāciju un atbalstam komisijas rīcību. Un mēs uh, arī varētu sūtīt uh, faktu noskaidrošanas misiju. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī vēlējos izteikt dažus komentārus. Es uh, neesmu šīs komitejas locekli, bet um, es esmu spāniete un arī man ir ļoti svarīga šī laguna. Es pateicos visiem, kas ir šeit ieradušies. Es pateicos arī asociācijām par visu <clears throat> milzīgo darbu, lai aizsargātu mūsu kopējo dabas mantojumu. Un tiešām izbrīnīta esmu par Astaras kundzes sacīto. Mēs šeit neesam ieradušies, lai kādam uzbruktu, nē. Mēs vēlamies izglābt Marmenoru lagūnu, daži atkal vēlas uh, glābt savu ādu un nevis lagūnu. Tās divas dažādas lietas. Ja viss būtu labi izdarīts, tad šodien mēs te nebūtu un par to nerunātu. Uh, Un, ja mēs par to runājam, tad skaidrs, ka kaut kas ir nogājis čērsām. Tad arī jāsaka, ka šī situācija, kas ir Mārmēnora legūnā, tas nav kaut kādu klimatisko izmaiņu dēļ. Nē, tā ir politiskās sekas. Vairāk kā 20 gadus šādu degradējošu politiku ir īstenojuši vietējā pašpārvalde, ignorējot zinātnieku brīdinājumus, brīdinājumi, kas izskanēja vai, 20 eh, gadu garumā ir bijusi apsa, absolūta nevērība un absolūts īstermiņa skatījums, tuvredzība. Veicinot intensīvu lauksaimniecību Spānijas vissausākajā reģionā. Uh, Mums nav resursu, lai uzturētu šāda veida lauksaimniecību. Eh, Miljonu eiro dārgi projekti, kas dārgi maksājuši ne tikai Mursijas iedzīvotājiem, bet Eiropiešiem. Jo Komisija atvēlējusi tūkstošiem eiro, lai aizsargātu šo lagūnu, taču kur šī nauda ir palikusi? Arī ir pārkāpti uh, noteikumi, direktīvas, kurām vajadzēja aizsargāt šo Marmenoru lagūnu. Tagad Eiropā ir jārīkojas, jo Marmenor kļūst par nāvis uh, jūru izmirušo lagūnu. Es arī atbalstu misijas nepieciešamību uz šo reģionu, un tad arī paši varēsiet spriest par to, kāda ir situācija. Daudz cilvēki gaida mūsu risinājumu un gaida, ka jūs uh, rīkosieties, jo gadu pēc gada administrācijas vienkārši ir pievērušas acis. Jūt. Paldies. Tātad jūs piekrītat, ka mums jāsaglabā šis lūguma raksts atvērts. Un mēs, eh, koordinātori nolēms par to, vai sūtīt faktu noskaidrošanas misiju. Nākamais. Uh, lūguma raksts ir no 2015. gada par cianīda izmantošanu zelta ieguvē. Nav vārds lūguma, lūguma raksts iesniedzējs nevieradies, tādēļ vārds komisija. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu atgādināt, kādi ir tie galvenie punkti, par ko vēlamies informēt eh, deputātus, ko komisija iesniedz 3. augustā. Gribam atgādināt, ka tika izstrādināts nu, tāds kopējs noteikumu kopums, eh, kur ir runa par strateģisku vidas novērtējumu, kopēju ietekmes novērtējumu attiecībā uz direktīvu atkritumu uh, savākšanā. Un ar to šķiet ir pietiekami, lai pārliecinātos, ka šīs aktīvi darbības Eiropas Savienībā ir pietiekami drošas. Gribētu uzsvērt arī to, ka Eiropas parlaments un padomu 2006. gadā pieņēma um, šo atkritumu direktīvu, un šī direktīva paredz um, cienīga balināšanas paņēmienu izmantošanu. ir ļoti strikti limiti noteikti cienīti izmantošanai. Turklāt gribu arī atgādināt, ka šāda pakāpeniska samazināšana, kas sākās ar limitu noteikšanu laikam no 2008. gadam, 13. gadā 30 ppm un 10 ppm sākot no 2018. gada. Šis samazinājums vēl nav pilnībā īstenots. Atcaucas dokuments par labākajām pieejamām paraugpraksēm un tehnikām attiecībā uz šiem raktavi darbiem ierosina virkni mēru, kas ir eh, pie zināmiem nosacījumiem jāveic, tie direktīvā ir paredzēti. Un komisija turpina Um, strādāt pie pilnīgi cienīta um, pamat, pamat, pakāpeniskas izskaušanas, bet pilnīgs aizliegums nav atbalstāms, pamatoties uz vidas aps, aps, apsvērumiem. 2010. gada pētījums par um, zelta iegūšanu Eiropas Savienībā ietekmi uz vidi ir aktuāls Mēs esam gatavi ar jums padalīties arī ar provizoriskajiem secinājumiem, kas paust šai pētījumā, jo mēs grasamies šo pētījumu atjaunināt. Un tāpat arī runāt par komerciāli piemērojamām uh, al alternatīvām, kas balstās uz cienīdu izmantošanu. Jo šķiet, ka šobrīd vēl citas šādas alternatīvas pieejas nemaz nav izstrādātas un nevar aizstāt cienīdu kopumā. Paldies, paldies, saka priekšsādātājs. Vai kāds vēlas izteikties no kolēģiem? Pēters Jārs. Jā. No mana viedokļa būtu šeit divas iespējas, kā mēs varētu komitejā reģēt. Pirmkārt, at, at, atstāt eh, šo lūgumu rakstu atvērtu un sekot turpmākai attīstībai, bet es ierosinātu eh, otru risinājumu slēgt eh, šo lūgumu rakstu lietu un informēt par to lūgumu rakstu iesniedzēju, bet pēc tam uzdot atbildīgai komitejai, vides komitejai, lai tā sekotu turpmākai attīstībai šai jautājumā. Un par uh, cianīdu, tad arī vajadzētu trialogā panākt kompromisu par šo jautājumu. Tātad es ierosinu slēgt un arī, lai uzdot komisijai uh, sekot, kā tiek īstenot šī direktīva. Tas ir pats par sevi saprotams. Nu, tas būtu arī mans ierosinājums. Jūs piekrītat tam? Ļoti labi. Dāmas un kungi. Nākamā ir 917. Eh, lūguma raksts no 2013. gada. Autors ir no Grieķijas un eh, tāpat ir uh, Stānijas pilsonis Ismāls Antonio Lopes Pēres arī saistībā ar līdzīgām dabas aizsardzības problēmām. Klāt ir Anna Miranda Pas, eh, kurai arī dodu vārdu. Paldies priekšsādātāji. Šo lūgumu rakstu iesniedzis Galīcijas pilsonis un viņš man nodeva pienākumu par to runāt, jo esmu bijusi lūgumrakstu komitejas locekle. Halki Diki eh, norisinās šobrīd eh, mežu samazināšanās, un šī zelta iegūs rezultātā rodas piesārņojums un tiek apdraudēta bioloģiskā daudzveidība. Šo lūgumrakstu vajadzētu atstāt atvērtu, jo šai gadījumā pēcam skaidri tiek pārkāpti tiesību akti par piesārņojumu. Tiek pārkāpta direktīva 9243 un tāpat arī ūdens ietvars, ietvar dokumenti, jo šie projekti ir radījuši nos, nosusināšanu šai reģionā varbūt Huntis kungs, kas ar mani kopā organizēja šos jautājumus, varētu man palīdzēt šeit eh, jūs pārliecināt, jo pret šādiem mega aktīvu projektiem, eh, nu, viņš ļoti labi pārzina šī situāciju. 18 significant problems regarding the greater. Tas ir lielākoties saistīts ar ļoti lieliem piesārņojuma apjomiem un klimata pārmaiņām. Un tāpēc šis jautājums būtu jāatstāj atvērts. Köszönöm szépen. A bizottság részéről Paul Spite úr van jelen. Átadom a szót, parancsoljon. Komisijas vārdā. Many, th many thanks, Chairman. Liels paldies priekšsādātājs. Paldies priekšsādātājs. Saka Polšvaits komisija nav saņēmusi nekādu jaunu informāciju, kas liktu mums mainīt savu sākotnējo izvērtējumu, par ko jūs esam jau iepriekš informējuši. Šīs 117. Um, mm, mm, lūgumraksta kontekstā, 001 lūgumraksta kontekstā un tam līdzīgi procedurālie elementi un vīdas aizsardzības tiesību akti joprojām piedāvā attiecīgu ietvaru. Nu, lūk, vidas ietekmes direktīva šai kontekstā aktuāli, tāpat arī virkne lietas, kas saistīts ar natūru un attiecīgajām direktīvām pierādījumi liecina, ka visas šīs procedūras tika īstenotas, un kas vairāk, kas svarīgāk, pētījums turklāt tika apstiprināts Grieķijas administratīvajā un juridiskajā sistēmā, tātad visām šīm valsts administratīvajām balsojumiem ir izgājis cauri, un Grieķijas valsts padome ir konstatējis, ka ietekmes novērtējums veikts atbilstīgi. Līdz ar to komisijai nav nekādas jaunas informācijas vai rīcībā esošas informā, e, pierādījumi, kas liecinātu par to, ka vidas aizsardzības tiesību akti ir pārkāpti. Paldies, saka priekšādātājs. Paldies! Šāda ekonomika, kuras pamatā ir dabas resursu iegūšana, kur tur ir taču jāveido tā, lai aizsargātu darbaņēmēju veselību, lai veiktu ilgspējīgu attīstību, dabas aizsardzību, tie ir pienākumi, kas piekrīt komisijai. Un komisija cenšas no tiem šķiet šobrīd izvairīties. Ir simtiem dažādu direktīvu, kas aizsargā dabu. Un kuru ietveros tika prasīts, ka nedrīkst iziet ne uz kādiem kompromisiem tajā brīdī, kad runājam par dabas aizsardzību. Šādos eh, valsts pasūtījumies. Un tad kāpēc šīs direktīvas netiek respektētas? Šāda veida eh, raktuvju darbība ir saistīta ar dažādu veidu tuneļu, izrakšanu. Tas viss atrodas eh, zemestrīču skartā teritorijā. Tas noteikti nav droši. Tas ir viens no jautājumiem, kas, eh, nu, piemēram, liecina par to, ka vietējā flora un fauna nav tikus respektēta, šie ģeoloģiski apstākļi nav respektēti. Nu, un ja šādas sprākstvielu tonnas tiek izmantotas. Un te runājam faktiski par milzīgiem apjom, apjomiem. Simtu četrdesmit seši eh, miljoni um, ehm, kilogramu tiek iegūti ļoti, ar ļoti bīstamām metodēm, 90 metru dziļumā. Uh, Un tur tiek izmantots ārsēns eh, iegūšanā. Tas tiešām ir ļoti bīstam. Es domāju, ka tas ir bīstam arī iedzīvotājiem. Runātāji turpina lasīt tekstu ātrumā, ļoti ātri, ar dažādiem skaitļiem, Un varas iestādes, jāsaka, šos, svārk, šos skaitļus nav ņēmusi vērā. Es vienkārši runātāji atvainojos, gribēju izmantot šo ļoti īso atvēlto laiku, lai tomēr izklāstītu lietas apstākļus. Nu, lūk, tāda ir šī informācija. Tāpat ir um, dažāda veida gultnes, kas tiks ietekmēta šī, šo raktuvu darbības rezultātā. Meži izcirsti Halkidiki pussalā. Tas ir neatgriezenisks skaitējums, kas tiks nodarīts teritorijai. Un arī piesārņojums būs neatgriezenisks. Tas ietekmēs pārtikas ķēdi un priekšēdētāji Tāpēc mēs šeit runājam par neatgriezenisku kaitējumu un nav ticis veikts atbilstīgs ietekmes novērtējums. Es negribu tagad jums citēt visu šīs direktīvas, tam man vienkārši nav laika, bet kopš 2012. gada un 2013. gada, kad tika veikti sagatavošanās darbi, ir piedzīvoti virkne pārkāpumi. Noteikti tas arī soda naudas uzņēmumiem. Nu, ietekmes novērtējums atbilstīgi netika te veikts, tika mm, prezentēti maldinoši dati, un tāpēc es gribētu, lai šis logumraksts paliek atvērts. Tas ir jautājums, kas ir ārkārtīgi svarīgs. Un arī Eiropas komisijai vajadzētu šajā jautājumā iedziļināties. Šis uzņēmums, šis grieķu uzņēmums ir saņēmis 11 miljonus eiro. Bet kaut kaitējumi būs daudz lielākos apmēros. Marijas kungs. Priekšādātāji. Adamopulis kungs nevarēja būt pie mums, bet viņš ar mani sazinājās, es ar viņu runāju, tātad. Uh, pa telefonu, un viņš man lūdza jums nodot, ka viņa vēlme būtu, lai šis lūgumraksts paliek atvērts. Jo šis ir jautājums, kas saistīts ar vides aizsardzību, un šeit nopietni pārkāpa, izteikts apsūdzības par nopietniem pārkāpumiem, kas iznīcina veselu reģionu. Un tās ir tādas um, maldinošos nolūkos iegūtas investīcijas, maldinoša informācija iegūtas investīcijas un eh, tā rezultāta tiks nodarīgs kaitējums videi. Un tam būs jāsaka tiešām pilnīgi neatgriezeniskas negatīvas sak sekas. Arsēna koncentrācija augsnē jau šobrīd ir ļoti augstā līmenī. Tas, eh, protams, tā, protams, ir viela, kas var iznīcināt visu šo reģionu. Un, kā jau teicu, neatgriezenisks kaitējums. Un jāsaka, daba jau pamazām reaģē. Bet jāsaka, esmu visai pārsteigts, ka komisija par to neko nezina un nekā nereaģē uz to, jo ne jau tikai juridiskie jautājumi šeit aktuāli. Ir taču kaut kāda pēdējā attīstība notikusi pēdējos divus, trīs gadus komisijai vajadzētu sekot līdz tam, kādā veidā tiek īstenotas, eh, īstenot šie projekti, kā tiek ievarots Eiropas tiesības. Esmu ļoti pārsteigts, ka šādā jautājumā, kas taču ir tik ļoti aktuāls sabiedrībai Grieķijā, eh, nav, netiek sekots līdzi. Grieķijā par to ir dažādi veidi reportāžas, reakcijas, eh, raksti presē, bet komisija par to neko nezina. Paldies kol Spāņu kolēģei, jāsaka, ļoti laba iniciatīva. Bet, nu, principā, tomēr viena lieta ir skaidra, tas ir noziegums, tas ir pārkāpums pret dabu. Par šos pamatos šie nodomi ir bijuši neatbilstīgi, nav atbilstīgi ievarots likuma prasības. un šie kaitējumi tiek nodarīti pazemes slānī, slāņos, bet tas, protams, izpaudīsies arī tālāk, tas tālāk ietekmēs, piemēram, arī turisma sektoru. Nu, lūk, tāpēc lūkšu atstāt šo lūgumu rakstu atvērtu un turklāt uzaicināt Krieķijas valdību un atbilstīgo ministru, vidas aizsardzības ministru un tāpat arī veselības aizsardzības ministru, um, papētīt sīkāk šo situāciju nosūtīt mums informāciju par to, kā noticis šis atļauju piešķiršanas process, sekojot līdz arī spāņu kolēģis teiktajiem. Un pilsētas mēram tāpat e, un e, vietējām pašvaldības e, struktūrām ir jābūt savai teikšanai. Vai tiešām mēs esam gatavi sistemātiski visu šo reģionu iznīcināt? Mm. Tāds mans priekšlikums. Esmu gatavs uzklausīt arī kolēģis, protams. Priekšsēdētāji, es neatkārtošu detalizētos faktus, ko minēja kolēģi. Jā, viss atbilst patiesībai, tā ir skaitā arī ietekmē, ko visu, to visu apliecina Uh, dokumenti, zinātniski dokumenti, aizskaitā Tesalonika universitātes sagatavot um, uh, dokumenti, un šī universitāte ir ļoti respektēta. Nu, tie uh, vai varam teikt, ka tiesa ir bijusi neatkarīga no politikas un no ekonomikas interesēm. Šis jautājums ir aktuāls ne tikai Grieķijā, bet arī citur. Tas ir jānodrošina. Katrs eh, zina, kas ir pār, kas ir pret šīm investīcijām, un visi zina, ka lēmumi, kā lēmumi ir pieņemti, jo šis uzņēmums ir eh, īstenojis īstu šantāžu eh, pret visiem strādājošiem, un ja Tāpat eh, tā, tad tika draudēts, ka tiks atlaisti daudzi strādājošie, un eh, Grieķijas valdība pašreizējā mēs zinām, kāda ir tās nostāja ne tikai šai jautājumā, bet arī citos jautājumos attiecībā uz kompromisiem un tā tālāk. Un situācija ir briesmīga. Uh, no juridiskā viedokļa, aizbildinoties ar pseido argumentiem, patiesībā tiek ignorēta šī dramatiskā realitāte. Es šo uh, reģionu nesen apmeklēju, jo dzīvoju netālu no tā. Un uh, tiešām tas viss ir dramatiski ir nocirsts vēsturisks sens mežs uz šī kalna. Tas viss ietekmē gan ūdens apgādi, ūdens resursus, tuvējos ciematos. Cilvēki ikdienā būtībā piedzīvo zemestrīces, kas ir saistīts ar šo skuries investīciju projektu kad tiek veikti izdarīti sprādzieni. Manuprāt, mēs nepievēršam pietiekam uzmanību šiem jautājumam. Ir jānoskaidro, kas varēs īstenot šīs investīcijas, kas varēs realizēt šo projektu, kas būs īpašnieks, vai īpašnieks būs valsts vai kāda privāta persona. Mums ir jāsaprot, ka ir jāveic aizsardzības pasākumi un jānodrošina tas, lai peļņa neplūstu privāta uzņēmuma kabatās, bet gan nonāktu valsts kasē. Es ierosinu šo lūgumu rakstu neslēgt, saglabāt atklātu, lai varētu turpināties šī cīņa, un tiešām ir netaisnīgi, ka komisija atbalsta šādu noziegumu, kas joprojām no, turpinās. Nākamais runātājs. Jā, es teikšu vispirms ievadvārdus, lai jums paskaidrotu, kādu ieguldījumu var dot šīs dienas debatēs un kādus uh, kādus risinājumus es atbalstu. Es jau gadiem sekoju šai situācijai, šobrīd man ir kontakti ar pašvaldību un saņēmu no pašvaldības ierosinājums, nevar tos detalizēt, detalizēt jums izklāstīt, bet kolēģa Marijas ierosinājumam es uh, Uh, papildus uh, ieteiktu tātad saglabāt šo lūgumrakstu, protams, atvērtu, bet arī uh, apzināt riskus, kas ir saistīti ar šo uh, ieguldījumu projektu. Komisija saka, ka tās rīcībā nav jaunas informācijas, jaunu faktu, bet tie pastāv, vienkārši ir jāvēršas pie atbilstošās ministrijas un pie pašvaldības. Man šī informācija ir pieejama, saņēmu to no pašvaldības, kur apskundze arī mūs informēja par visu, kas notiek. Tāpat esmu sazinājis ar Mirānas kundzi, bijušo kolēģi uh, lūgumrakstu komitejā iepriekšējā sastāvgumā. Mēs daudz esam runājuši par kalnrūpniecību un iegūstošo rūpniecību. Šeit ir daudz piemēru, ko varētu minēt. Un treškārt. Pa, kāda tad ir problēmas būtība? Kamēr šī problēma netiek risināta tā, ka tiek atzīts, ka tiek pārkāpt starptautisko tiesību instrumentu normas, bet ka tas viss tiek skatīts kaut kā izolēti, tad, protams, šī situācija turpinās pastāvēt. Ir pārkāpta 2001. gada 42. direktīva. Kas ir teikt šajā direktīvā? Eh, ir runa par ietekmes novērtējuma veikšanu un ka ir jāveic strateģiskās ietekmes novērtēšana, jo Peresa kunga uzstāšanās, ko nolasīja Mirāns kundze, uh, norādīja, ka katreiz šis jautājums tiek apspriests no cita viedokļa, vai nu kaut kāds izolēts gadījums vai ietekmes novērtējums, bet netiek izdarīti atbilstošie secinājumi. Man toties ir tāds iespējas, ka mums nav zināma Grieķijas valdības nostājas. Tiešām netic, ka viņi uzskata, ka viss ir kārtībā. Un, protams, šīs lūgumraksts ir jāsaglabā atvērts. Otrakārt, mums ir jāpa, jāpieprasa papildu informācija gan no atbildīgās ministrijas, gan no pašvaldības. Tāpat būtu tagad vārds Kurģņevs kundzei. Paldies priekšsēdētājiem šīs lūguma raksts par zelta ieguvi Kasidikā būtībā ir saistīts ar ļoti nopietnu skandālu, ar noziegumu pret vidi un sabiedrības veselību. Tādēļ es ierosinu, lai mūsu komiteja uh, patur at aptvērtu šo lūgumrakstu un prasa, lai komisija padziļināti izvērtē šo situāciju, mums ir jāiedziļinās problēmā. Tātad, kādēļ šo lūgumrakstu nedrīkst slēgt? Tādēļ, ka uh, vietējie iedzīvotāji, pašvaldība un valdība nevēlas, lai šis uh, uh projekts turpinātos, jo tas uh, nodara kaitējumu videi. Komisija savukārt mums saka, ka valdība ir kavējusi uzņēmē, uzņēmuma darbību, un tagad ir jāgaida tiesas lēmums, jo ir iesniegta prasība tiesā. Un ka neviena direktīva ka ir pārkāpta ne tikai viena direktīva, ne tikai uh, eh, 2001. gada 42. direktīva par ietekmes novērtējumu veikšanu, bet arī par uh, publiskām konsultācijām ar iedzīvotājiem. Būtībā vienīgās konsultācijas, kas ir notikušas, ir tādas, ka ir bijusi eh, po policijas uh, vardarbība vērsta pret iedzīvotājiem un nav sniegta vispār nekāda informācija. Tāpat ir uh, problēmas saistītas ar ūdens apgādi un ir ierosināts izbūvēt tuneli, kas uh, būtībā nodarīs kaitējumu uh, pazemes ūdens slāņiem, un komisija mums apgalvo, ka nekas nav pārkāpts. Mēs ierosinām saglabāt šo lūgumu rakstu atvērtu. Jā, Dank, Pēters Jārs. Paldies, priekšsēdētāji. Es ierosinātu, ņemot vērā to, ka ir atšķirīgi viedokļi starp uh, komisiju un uh, kolēģiem, tātad uh, neslēgt šo lūgumu rakstu, bet es arī aicinātu kolēģus šos uh, jautājumus tā organizēt, strukturēt, jo tiek uzdoti daudzi un dažādi jautājumi, uz kuriem būtu nepieciešamas atbildes. Un, nu, Es sākumā uzklausot komisiju domāju, ka varēs slēgt šo lūgumu rakstu, bet tagad uzklausot kolī, kolēģu viedokli, es uzskatu, ka mums ir jāīsteno tāda uh, struktūrēta pieeja un arī jājautā Grieķijas viedoklis. Paldies! Saka priekšsēdētāji šķiet, ka mēs esam vienisprāts par to, ka lūguma raksts paliek atvērts. Otrkārt, mēs vēršamies pie komisijas. Es nosūtīšu vēstuli, lūdzot, lai komisija sekotu arī turpmāk notikumu attīstībai un tāpat nosūtīsim vēstuli Grīķijas varas iestādēm gan vides, gan uh, veselības ministrijai, lūdzot sniegt papildu informāciju. Lūdzu, priekšstādētāji, man viens jautājums. Es pilnībā piekrītu uh, kolēģiem, kurš nu pat uzstājās par to, ka tas viss ir tā jāstrukturē, jākodificē. Es varētu jums palīdzēt un sniegt informāciju, ko esmu saņēmis no pašvaldības. Ja tas palīdzētu darbā, tad es esmu gatavs to darīt. Jā, lūdzu, iesniedziet šo informāciju sekretariātam. Tagad Mārijos kungs, priekšsēdētāji man nebija laiks tātad uh, izsekot visiem, visam, kas te notiek, bet uh, nedzirdēju īsti tulkojumu, bet vai jūs tagad dzirdat tulkojumu? Ļoti labi. Tātad, vai mēs nosūtīsim vēstuli arī uh, Kalsīdī, kas attiecīgai pašvaldībai, to es nesadzirdēju. Tātad atkārtoja angliski, vai nosūtīsim arī Halkidiki pašvaldībā. Es to ierosināju, un arī citi kolēģi to ierosināja. Pašreizējais ieteikums nē pagaidām, bet eh, mums tādas tiesības ir, un eh, katreiz, katrā ziņā mums ir pienākums nosūtīt ministrijai. Eh, Marijas kungs, nu es ierosinu nosūtīt arī pašvaldībai vēstuli. Halkidiki pašvaldībai. Labi, saka priekšstādētājs, tas, to mēs varam izdarīt. Paldies. Godātie kolēģi. Nu, nākamais lūgum raksts ir. Uh, uh 2012. gada 768 un uh, 1735 no 2013. gada. Uh, Tātad ja vārds autoriem 2012. un 2013. gadā mēs esam jau diskutējuši par šo jautājumu. Mineiro de Corcoesto teve muito impacto on this... Tā tad notiek uh, cīņa pret uh, šā projekta īstenošanu Kokoesto reģionā, kur darbojas uh, transnacionāli uzņēmumi, šķiet, ka ir problēmas ar tulkojumu radušās. Eh, eh, Paldies! Jā, diemžēl uh, nevar izteikties savā valodā. Bet lai nu kā. Un tiešām uh, visās institūcijās un komitejās būtu jānodrošina visu valodu tulkojums. Es pateicos uh, komitejai, jo mēs jau 2012., 13., 14., 15. gadā par šo runājām. Runājām dažādiem deputātiem ar uh, kolēģiem, kas ir šeit klāt, un arī citiem Huntas kungu Galīcijā. Um, cīņa pret uh, korkoesto uh, zelta raktuvēm tiešām ir bijusi ļoti aktīva. Daudzas multinacionālās kompānijas arī to ir iestājušās. Galīcija neapšaubāmi ir uh, piemērs, kā mēs cīnāmies ar piesārņojošiem, uh, nu, nu, piesārņojošiem raktuvēm, tāpat kā Grieķijā un Rumānijā. Cilvēki, kas sacēļas pie to, ka tiek nozagta viņu zeme. Es, ka viņiem tiek atņemta uh, zeme un uh, ar to vienkārši nodarbojas spekulanti. Tad nu šis ir klasisks piemērs tām, kā tiek izmantoti. Uh, uh, metāla rūdas ieguvis. Un šīs atklātās zelta raktuves, zelta cena ir pieaugusi. Tad šajā krīzes laikā, kur kā atsaucas, tiek izmantotas dažādas, finansie, dažādas šīs finansiālās problēmas, tad tiek izmantotas arī šīs raktuves. Raktuves, kur nemaz neko daudz nevar iegūt bet nu tad tika izmantots cienīts, lai varētu iegūt šo zeltu. 97% bija cienīta. Un arī uh, tiek izmantot dzīves sudrabs, un tas nodara kaitējumu vidēji cilvēku veselībai, biodaudzveidībai. Tām ir milzīga ietekme uz cilvēku veselību, bet arī uz lauksaimniecības veidu, zivsaimniecību un uz šo ieguves vietu, šo raktuvi. Gribu arī atgādināt, kā parlaments apstiprināja rezolūciju 2012. gadā par eh, to, ka ir aizliegt cien, eh, cienīt tehnoloģijas. Pēdējo gadu laikā ir bijuši vairāk nekā 30 negadījumi raktuvē. Un te priekšsēdētāji noslēgumā vēlos norādā, norādīt, ka Gavārnas pašvaldības teritorijā uh, kur notiek šis eh, Kanādas uzņēmuma projekts, šis uzņēmums, kas vēlējās iegūt Korkesto zeltu um, izskatās, ka šis projekts tomēr tiks palaists, nevis aizliegts. Viņi atstāja tādu kā atvērtu uh, durvju politiku. Lai varētu kaut kad pēc kāda laika atkal eksploatēt šīs raktuves. Mēs zinām, ka būs rentabli to darīt tieši atklātā veidā. Šis Kanādas uzņēmums uh, var arī pieprasīt kompensācijas un pārkāpt kopienas direktīvu kā arī e, vēlas iegādāties mežu un lauksaimniecību dažādu rūdu ieguvēji. Pateicoties sabiedrības mobilizācijai, Galīcijas valdība anulēja projektu, par to izteicās arī augstākā tiesa. Uh, sakot, kā administrācijas lēmums ir pareizs, bet kas notiek par spīti šim lēmumam? Uh, Eh, pašvaldības tomēr attīsta šo vispārīgo plānu, kas paredz, ka Korko Esto plāns var eh, no jauna tikt aktivizēts. Lūdzam, paturēt lūgumu rakstu atvērtu. Paldies priekšsēdētāji. Bendanija Fernandes Gomes urat. Fernandes Gomes no komisijas lūdzu. Muchas gracias, señor presidente. Paldies priekšsēdētāji. Es vēlējos pavisam īsi atsaukties uz komisijas paziņojumu, ar ko esam nākuši klajā. Šis paziņojums, eh, kas tika publicēts vairākas gadus atpakaļ, komisija ziņoja, ka jā, uzsākt izmeklēšanu, lai varētu sadarboties ar Spānijas iestādēm, lai iegūtu papildus informāciju par šo projektu, par to, vai ir iespēja, vai ir pārkāptas direktīvas, kas piemērošas šajā gadījumā. Šajā izmeklēšanā mēs nonācām pie secinājuma, ka nav pārkāpt uh, Eiropas Savienības vīdes direktīvas noteikums. Spānijas iestādes norādīja, ka projektam atļauja netiks piešķirta un pašlaik arī kompetentās iestādes ir uzsākušas arī um, tātad šī projekta noraidīšanas uh, procedūru, atteikumu procedūru. Uh, kā lūguma raksta autori arī norāda. Galīcijas baš, uh, valdība arī nākus klajā ar um, lēmumu, ka šo raktuvi nevar eksploatēt. Tas, uh, šis lēmums ir pieņemts 14. gadā. Komisija uh, joprojām atkārto, ka nav pārkārtas Eiropas Savienības tiesības. Paldies! Lūdzu! Es uh, vēlējos tikai no savas puses atbalstīt lūgumu rakstu. Man, pie, man tiešām pārsteidz, ka šo lūgumu rakstu kontekstā, kur mēs runājam par aktuvēm, uh, Ehm, mēs redzam, ka ir sabiedrības mobilizācija un arī ir taču milzīgs risks un apdraudējums, kas izriet no dzīvesudraba izmantošanas un arī Astūrijas reģionā, no kurienes es esmu, kur arī ir aizsargājumās teritorijas, bet ir iecerēts jau eksploatēt šādas uh, raktuves Uh, šī projekti savu laiku uh, ir noraidīti, bet tagad izskatās, ka tie tiks atļauti, un tas nav pārsteidzošīs Kanādas uzņēmums tieši tagad kad ar uh, cetas apstiprinājumu varēs pieprasīt kompensācijas no dalību valstīm. Man tiešām tas liekas kā apkaunojoši um, Viņi nāk klajā ar projektiem par aktuvēm, zinot, ka viņi nesaņems licences, ne, nesaņems šī aktuvi eksploatācija atļaujas. Līdz ar to viņiem vajadzēs pamest uh, šīs raktuves, kāds ir noticis arī manā reģionā, kas ir nākamais uh, solis. Viņi pieprasīs kompensācijas, un par to mēs visi maksāsim. Raizkundze, paldies! que ya en el año 2003. 2016. gadā komisija saņēma šo lūgumu rakstu, pieprasīja informāciju no kompetentajām iestādēm, Galīcijas valdība e, noraidīja visas atļaujas, nepiešķīra atļauju šim projektam ņemot vērā vīdes apsvērumus, arī ekonomiskās infrastruktūras, norādot, kā visi ziņojumi ir negatīvi. Līdz ar to uh, tika atteikta atļauja šī projekta īstenošanai. Tā rezultātā Eiropas komisija teica, ka netiek pārkārti tiesību akti. Tālāk atkal no jauna tika apsvērdēts šis lēmums, taču atkal Galīcijas valdība no jauna uh, apliecināja, ka um, ka tad, tad uh, netiek piešķirta atļauja šīs struktūras izmantošanai, eksploatēšanai, un komisija atkal teica, ka projekts nav atļauts, līdz ar to pārkāpumu nav, tad es nesaprotu, par ko mēs vispār šeit runājam. Ar Galīcijas valdība jau vienreiz, divreiz ir teikusi nē šim projektam. Uh, tad arī paziņoja, ka visi šie uh, raktuju tiesības uh, vairs nav spēkā, arī augstākā tiesa ir izteikusies. Šai pat virzienā un atkal mēs atgriežamies pie šī lūguma raksta projekta. Nav, vai tums nekā cita nav ko darīt? Ja būs jauns projekts, jaunā atļauja, tad atkal runāsim par visu šo. I, i, i, jo, bol... Un te es vēlos arī atkārtot to, ko es sacīju iepriekš, ir aizliegt šis projekts, jo projekts neievēro visus standarts un kritērijus. Anna, es tev nepārtraucu, ka tu runāji. Un tātad tieši arī tautas partijas valdība pieņēmusi šo lēmumu. Arī šeit bija deputāti no citas partijas, līdz ar to tas nav neitrāli. Un tagad nākt šeit un teikt, ka visas tautas pārtījas valdības ir sliktas, es atkal domāju, ka lūguma rekskomiteja izmantojam, lai uzbrukt Spānijas valdībai. Tautas pārtīs valdība atteica šo projektu, un atkal mēs runājam par šo projektu, jo vienkārši atkal jūs gribat sist Spānijas valdībai. Uh, Bet eh, nav pamata to darīt, nav projekta, nav pārkāpuma, par to ir izteikusies valdība, par to ir izteikusies tiesa. Paldies, priekšsēdētāji! Es jau atceros, ka par šo runāju trīs gadus atpakaļ šajā komitejā, 14. gada janvārī un toreiz jau norādīju, kā atbilstīgi mums rīcībā esošai informācijai Galīcijas valdība 13. gada septembrī jau konstatēja, ka projekts neievēro vīdes tehniskos kritērijus, un tad arī tika ziņots uzņēmumam, ka um, atļauja netiks izsniegta. 14. gada sākumā, kad šeit sākām runāt par šo jautājumu, uzņēmumam tika tātad nosūtīta šī negatīvā atbilde. Tas notika 20. decembrī. Līdz ar to tātad uh, no jauna tiek atteikts šis projekts. 13. gada 12. Um, decembris. 15. gada 30. janvārī Viss šī lieta tika, īsla, visa šī lieta tika slēgta, jo interesētā puse, tātad uzņēmums, apturēja šo lēmumu. Lūk, tas notika 30. janvārī, 15. gadā augustā. Galīcijas valdība paziņo, ka raktuvju tiesības šim uzņēmumam tiek atceltas. Un te es piekrītu kolēģē, es nesaprotu, par ko mēs šeit vispār runājam. Te zaudējam laiku datos, eh, en fin, ka ir gente, logicamente. Sekretariātam taču ir visa informācija. Šī projekta nav. Raktos netiek eksploatētas, netiek te nekas darīts. Man te ir papīrīts, kas, kur tiek teikts notice to members, komiteja, kas informē deputātus par to, ka komisija 14. gada 31. janvārī sāka angliski atbilstīgi jaunākai informācijai, ko sniegušas Spānijas iestādes. Šīs projekts nav atļauts un reģionālās iestādes pašlaik veids procedūras, lai atteiktu projektu noslēgu uh, secinājums. Līdz ar to nav iespējams identificēt likumdošanas pārkāpumu, un tas ir kopš 14. gada 31. janvāra, un šodien ir 17. gads. Vai tad uh, nesat izlasījuši vēl šo papīru? Es īsti nezinu, ko mēs te debatējam. Ir jāslēdz lūguma raksts. Projekts ir noraidīts. Mēs te augšām ceļā mirušos vai kā? Šis da, šī, šīs debats ir pilnīgi liekas trīs gadus at, vēlāk. Albiels kundze. Gracias. Paldies! Pirmkārt, es gribu pateikties Mirandas kundzei, kas eh, šeit pārstāv lūgumraksta iesūtītājus, autors. Es nezinu, vai Stērās kundze var šeit runāt par neutralitāti, kad viņa pati pārstāv valdošo partiju Galīcijā. Esteres kundze, mēs šeit neapšaubām jūsu objektivitāti vai um, neatkarību, vēl jo vairāk to cilvēku objektivitāti, kas pārstāv lūgumraksta autorus. To ļoti labi paskaidroja Mirānas kundze, taču šis nav mīris projekts. Jo tad mēs uh, vienkārši par to nerunātu. Nē, izskatās, ka no jauna varētu atjaunot šo projektu ir šis apdraudējums, kā tas varētu īstenoties. Es lūdzu šai komitejai paturēt atvērtu šo lūgumu rakstu, eh, gaidot, kas notiks ar projektu laika gaitā. Es domāju, ka tas būtu saprātīgs rezultāts. Tas ir arī tās, ko prasa lūgumraksta autori. Vienkārši gaidot, skatot, kas notiks, jo ir ļoti iespējams, ka tas viss vēl īstenosies. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy ö, teljesen nyilvánvaló a kép. Teljesen... Es ö, šķiet, ka aina ir skaidra mums. Es jau trešo reizi atrodos šādā situācijā arī, kad ir tāda spriedze gaisā, es arī attiecībā uz savu valstu kaut ko tādu esmu pieredzējis, es ierosinu slēgt šo lūgumu rakstu, protams, lūgumu raksta autori un pilsoņi var vērsties atkal, ja reāli šī problēma parādās, bet pagaidām tā ir hipotētiska problēma. Vai komisija tam piekrīt? Diemžēl mums nav uh, vairāk laika. Priekšsēdētāji, vēl taču jādod man lūgumrakstie autoriem. Komentár úr, hogy mikor ad kinek szót. Egy perc, egy perc. One minute. Tātad jūsu rīcībā ir viena minūte, lūdzu. Šim lūgumrakstam jāpaliek atvērtam, jo ir tūlītais apdraudējums par to, ka tiks īstenot līdzīgi projekti. Ne tikai tās. Man ir tas gods šodien pārstāv lūgumu rakstu to cilvēku vārdā, kas vairākas platformās eh, nosoda šo projektu. Milzīga bija sabiedriskā mobilizācija un nevis kaut kāda tautas partijas iniciatīva. Tās bija sabiedrībā, pilsoņi, vīdes eksperti. Jūs tur vispār nebijāt Tur bija citi vīdes speciālisti, tur bija citas politiskās grupas. Tā kā mums ir ļoti daudz, kas darām, sastaras kundze. Jā, mēs šeit esam, lai iestātos par savu zemi. Naģom tista. Paldies. Paldies, saka priekšsēdētājs. Es uh, respektēju, tas ir cienu jūs un kolēģus un lūdzu cieniet arī mūs. Mums ir jums ir tiesības pie mums vērsties un atkal vērsties, ja šīs uh, problēmas rodas, bet pagaidām šis lūgumraksts ir tīri teorētisks. Nākamais lūgumraksts ir 1735 2013 un to izskatām kopā ar otru uh, lūgumu rakstu 533 2014. Abi autori ir no Vācijas, viņu nav klāt šeit zālē, tādēļ vārds komisijai uzklausīsim komisijas viedokli. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Šis ir, šī ir tāda sarežģīta kompleksa lieta, ko komisija turpina analizēt. Kā jūs zināt no mūsu rakstiskās atbildes, ir uzsākta procedūra par pienākumu nepildīšanu attiecībā uz sāsraktuvēm un ūdens piesārņojumu. Esam saņēmuši atbildi no Vācijas, to mēs šobrīd izvērtējam. Tagad šobrīd gaidām otro upes uh, baseina apsaimniekošanas plānu. Kad to būsim saņēmuši, tad varēsim pabeigt izvērtējuma procedūru un varēsim arī informēt par to komiteju. Paldies, vārds Pēterim Jāram. Tas nozīmē, ka jāpatur lūgumu raksts atvērts, eh, līdz eh, būs saņemta galīgā komisijas atbilde. Pateicos komisijai par to, ka ir pātrināts darbs šajā sarežģītā situācijā, ir uzsākt pārkāpuma procedūru šajā reģionā. Paldies! Paldies! Vai kāds vēl vēlas uzstāties? Ja ne, tad lūguma raksts paliek atvērts un mēs atbalstām komisijas darbu, gaidām informāciju. Nākamais lūguma raksts ir 1390 no 2011. gadā no Rumānijas autors nav ieradies, bet dodu vārdu komisijas pārstāvim Marko Pavjotī. Sorry, can I, can I ask for the presentation of... Vai es varētu lūgt Marta Montas Lues kundzi no komisijas? You, please. Lūdzu, vārds jums. Thank you very much. Paldies priekšsēdētājiem. Gribu jūs informēt par šiem uh, diviem jautājumiem, kas minēti lūgumrakstā par gaisa kvalitāti un par troksni. Par gaisa kvalitāti ir uzsākta viena pārkāpuma procedūra par maksimālo vērtību pārsniegumu Rumānijā, bet uh, runājot par Rosijā divu pilsētu, kas ir minēta š šajā lūguma rakstā. Tagad šī zona saskaņā ar uh, Rumānijas varas iestāžu sniegto informāciju atrodas zonā, kur uh, maksimālās vērtības nav pārsniegtas, bet mēs turpinam sekot situācijai, un komisija šobrīd arī izvērtē atbilstošu gaisa kvalitātes uh, kontroli Rumānijā. Bet tas ir uh, da, dalību valstu iestāžu kompetencē veikt kontroli un uzraudzību un nodrošināt Eiropas Savienības tiesību aktu normu īstenošanu. Par uh, troksni, uh, trokšņa piesārņojumu, uh, šajā objektā. Direktīva 2002 eh, šķērsvītra 49 par trokšņa līmeņa noteikšanu prasa, lai eh, dalību valstis veidotu rūpniecības objektu eh, trokšņa līmeņa kārtēšanu, bet tikai aglomerācijās, kur iedzīvotājs skaits pārsniedz 100 tūkstošus, bet attiecīgais objekts ne, e, neiekļauj šajās prasībās un šai aglomerācijai nav jāveic trokšņa kārtēšana. Tālāk jebkādu nacionālo likumu īstenošana par um, uh, trokšņa maksimālo līmeni ir dalību valstu kompetence un attiecīgām iestādēm ir jāraugās arī, kā tiek īstenots Eiropas Savienības tiesību normas. Paldies! Köszönöm szépen, óhajt valaki? Paldies! Vai kāds vēlas kaut komentēt? Mūsu priekšlikums ir tāds, ka komisija turpina strādāt. Mēs e, gaidām papildu informāciju, un tad varēsim slēgt lūgumu rakstu. Un pēdējais lūgumu raksts šodien ir uh, numur 1245 2013. gadā iesniegta un lūgumraksts 1490 2013. Autori ir no Spānijas, bet nav ieradušies uz šo sanāksmi un es dodu vārdu komisijas pārstāvu. Thank you, Mr. Chairman. Paldies priekšsēdētāji, vēlējos pateikties lūguma raksta autoriem par to, ka pievēršās mūsu uzmanību šīm problēmām. Komisija vēlas arī apliecināt ar autoriem, ka ir ļoti svarīgi nodrošināt lēmumu atklātību par palīdzības sniegšanu un par sniegtās palīdzības apjomu visi komisijas pieņemtie lēmumi par palīdzību ogļu ieguves uh, nozarei ir pieejami mūsu uh, interneta vietnē. Jūs varat iepazīties ar uh, sniegtās palīdzības apjomu un attiecīgiem lēmumiem. Laika posmā no 2002. līdz 2010. gadam komisija pieņēma ziņojumu par ogļu nozares regulējumu attiecībā uz uh, slē, palīdzību uh, ogļu šahtu slēgšanai un par palīdzību sniegšanu uh, strādājošām uh, ogļu raktuvēm. Uh, komisija 2016. gadā, tātad tikai pagājušajā gadā, apstiprināja Spānijas schēmu, lai veicinātu ogļu raktuvju slēgšanu. Šeit uh, ir divi galvenie mērķi šai schēmai, kas darbojas no 2011. gada, tātad palīdzēt slēgt vēl uh, darbojošās ogļu raktuves, lai kompensētu ražošanas uh, zaudējumus un lai arī sektu izņēmuma izdevums, kas saistīta ar ogļu raktuvu slēgšanu. Mēs maksājam, piemēram, sociālos pabalstus, eh, ogļu račiem, kas ir devušies ātrāk pensijā. A, un arī apmaksājam uh, augsnes rekultivācijas pasākums un citu. Šeit ir runa par 1,5 miljārdiem, ko Spānija var piešķirt uh, šiem ārkārtas izdevumiem, lai posmā no 2011. līdz 2021. gadam. Komisijas grib piebilst, ka uh, tas, ka 2016. gada lēmums tā tad um, atzīst, ka Spānija var sniegt atbalstu ogļraktuvēm šādu iniciatīvu īstenošanai, bet tāpat laikā mēs nevaram piespiest uh, Spāniju piešķirt šos līdzekļus minētajiem mērķiem. Tāpat laikā gribam apliecināt autoriem un komitejai, ka komisija ļoti nopietni izturas pret šo lūgumu rakstu, un mēs turpināsim sekot, kā tiek īstenot šī schēma. To mēs esam darījuši jau iepriekšējo gadu gaitā attiecībā uz dalību valstu, dalību valstu piešķirto finansējumu apjomu, labumu saņēmējiem un kāds ir piešķirtās palīdzības mērķis. 2016. gada mēr, eh, lēmums nosaka, ka Spānijai katru gadu jāinformē komisija par izmaksātās palīdzības apjomu. Tāpat vēlamies atgādināt autoram, ka komisija izvērtē visu saņemto informāciju par eh, jebkādiem neatbilstošas palīdzības izmantošanas gadījumiem un tāpat par palīdzību, kas ir uh, apstiprināta, bet nav izmantota paredzētiem mērķiem. Un mēs aicinām uh, lūgumrakstu autoru sniegt šādu informāciju komisijai, ja tāda ir pieejama. Paldies! Albļos kundze. Eh. Paldies! Albjolu. Ah, Albiol, es... Albiol skundze un pēc tam jūs. Gracias. Um... Paldies. Pirmkārt, vēlamies pateikties lūgumraksta autoriem, kuri nav varējuši ierasties. Paldies viņiem par to, ka viņi ir prezentējuši šo lūgumrakstu, kur viņi, tiek, kur viņi prasa, lai tiktu pārskatīts, kā ir izmantoti Eiropas Savienības fondi, kas tik piešķirt Spānijai, lai atbalstītu uh, ogļrā, uh, ogļreču nozaru. Nozari iespējams, ka nemaz nav izmantoti šie fondi ogļu ieguvis nozarei. Un nav arī izvērtēta ietekme uz vīdi, kā arī nav izmantoti šie fondi, lai veicinātu jauniešu nodarbinātību. Mēs pilnībā piekrītam tam, kas tiek uh, nosūtīts šajā lūguma rakstā. Uh, Esam vienmēr iestājušies par to, ka ir jāskata tā kā tiek izmantot Eiropas Savienības nauda. Izskatās, ka lūguma, kā norāda lūguma rakstā autors, ka šie fondi nav izmantot ogļu ieguves nozarei, kā tas bija paredzēts. Un nu, komisija nevar vienkārši noskatīties uz šo situāciju, bet ir jāveic izmeklējumi par to, kā ir izmantot Eiropas nauda. Lūguma raksta autoram nav jābūt tam, kurš pierāda uh, šo fondu izmantošanu. Šeit komisija ir jāveic izmeklēšanas darbs, un esmu pārliecināta, ka šis darbs arī tiks veikts. Mēs dažkārt arī šeit runājam ar korupcijas gadījumiem, kas ir saistīti ar šo naudas izmantošanu. Līdz ar to es uzdod divus jautājumus vai izsakām jūs priešlikumus, mēs varētu vērsties pie Spānijas iestādēm, lai tās veiktu auditu revīziju pār Eiropas naudas izmantošanu, par minerfondu izmantošanu, kā arī jāvēršas pie Eiropas Savienības revīzijas palātes, lai varētu atbildēt uz šī lūguma raksta lūgumiem. Un arī tad ceram sagaidīt uh, kādu atbildi no revizijas palātes un no Spānijas iestādēm, tikmēr šis lūgumraksts ir jāpatur vaļā. Sarais kundze, liels paldies! Es redzu, ka šis lūguma raksts ir vienkārši nokopējis Roblas pašvaldības uh, lūgumu. Un līdz ar to tagad ir lūgumraksta autori šeit atnākuši ar pašvaldības dokumentu. Vienmēr ir divas kontrolas pašvaldībām. Kontrola, ko veic pati Eiropas komisija, tās ir izsmeļot, tā ir izsmeļoša kontrole. Līdz pat šim brīdim nav nekas identificēts no tā, kas šeit izskan. Notiek pastāvīgas un izsmeļošas kontrols. Tad arī ir kontrola, ko veids valsts administrācija. Tad, kad ir valsts naudas tēriņš, tad, protams, šo izmaksu tēriņu arī pārbaudā valsts. Un šai gadījumā Kastījas Leona autonomā teritorija 2013. gadā ir pieņemts arī likums par caurskatāmību, labu pārvaldību, ir vēl dubulta Eiropas pārva, pāraudzība, kā arī ir nacionālā kontrole, kur arī iesaistīti sociālie partneri, lai varētu aprēķināt izmaksas pirms eh, tiek apstiprināt šīs izmaksas. Es lūdzu, ja lūguma raksta autoram ir kāda papildus informācija, vienīgais, kas te izskanēja, ir tā, un tas, ko teica pašvaldība, ka uh, uh, ir jāveic kāda pārbauda, bet te nav, viņi nesniedz nekādus faktus, nekādus datus. Viņai var izmeklēt izmeklēšanas pēc, protams, bet ir taču tik daudz, jo tagad šīs kontroles uh, gan Spānijā, gan Eiropas līmenī, ja ir kāds pārkāpums, tad mēs varam izmeklēt, jā, bet uh, mēs ne visu atstājam uh, vaļā, visu izmeklējam, neko neslēdzam, jo vienmēr kaut kas var atgadīties. Ja kaut kas atgadīsies, tad arī skatīsim. Paldies! Es lūgumu, es vēlos teikt sakojuši, jā. Lūgumēkstā autors ir mērs no pašvaldības no tādas pilsētas, kur ogļu ieguvis nozars spēlē ļoti svarīgu lomu. Un šeit izmeklēšanai jābūt ļoti nopietnai, jo, nu, ja veids šo izmeklēšanu mērs, tad viņam ir pamats to darīt. Esmu no Astūrijas reģiona, arī ļoti daudz ko zinu. Zinu, kas tur notiek, kas ir noticis. Kopš 1990. gadiem jau ir bijuši pieci plāni, lai uh, iegūtu ogles Spānijā. Uh, Mēs varam to saukt par ogļieguves slēgšanām, jo tas arī ir tas, kas tas ir. 18 līdz 18. gadam ir jāslēdz pilnībā ogļu ieguves nozares aktivitātes. 25 gads atpakaļ bija vairāk nekā 50 tūkstoši darba vietas šajā nozarē. Un tad, nu, visa šī slēgšana, kas paredzēta 18. gadā, un viss, kas ir bijis līdz šim, mēs redzam, ka nav notikusi industriālā eh, šī pārmaiņa. Tiešai nozarē ir visvecāki eh, darbinieki, viņiem netiek nekas jauns piedāvāts, gluži pretēji. Uh, šīs pašvaldības, kur ir vairāk nekā 50 tūkstoši iedzīvotāji, viņi tur šo iedzīvotāju skaits ir mazinājies. Tajā pat laikā arī elektrības centrāls Spānijā joprojām patērē ogles, bet tās ir importētas ogles, nevis Spānijas ogles. Jā, vīdes jautājumi, tas ir ļoti labi, bet mēs joprojām patērējam ogles. Uh, un arī, ko ir teikusi komisija, tā nav mehānismi, lai uh, garantētu to, ka netiek nodarbināti bērni, ka tiek ievērota vīde. Mēs vienkārši šeit veicinām uh, eksploatācijas citās valstīs, pārkāpjot cilvēku tiesības, un tas mums īpaši neinteresē, vienkārši tādēļ, ka tas ir lētāk. Mēs joprojām patērējām oglekli, bet mēs importējam par to cenu, ko nosaka citas valstis. Mēs esam zaudējuši savu enerģijas avotu. 25% pieļauj Eiropas Savienība, bet mēs to neizmantojam, zaudējam darba vietas iedzīvotājs un ar visiem šiem atbilst, atbalstības fondiem, nu kur tad ir rādītas jaunas industrijas un darba vietas, tas viss ir jāskata. Mēs esam pār atbalstu, bet ir arī jāzina, kā ir izmantot valsts nauda. Astūrijās arī ir ogļu raktu arotbiedrības vadītājs, kurš stājas tiesas priekšā, jo viņš ārzonā noslēpis 2 miljonus eiro. Yo creo que hay que hacer una... Está bien saber en qué se han... Ir ļoti labi jāidentificē, jāskata, kur šī nauda ir pazudusi. Jāpatur lūgam raksts atvērts, ir jā. Ja sazinās ar atbildīgajām iestādēm, lai izsekot visai šai naudai. Un arī Spāņi var pieprasīt šo informāciju. Ja nekas nav slikts, nav noticis, tad brīnišķīgi. Bet ja tas tiešām tā būtu bijis, tad būtu tagad darba vietas cilvēkiem. Köszönöm szépen. Oh. Paldies! Mūsu debates varētu rezumēt šādi. Mēs pateicamies, uh, tātad mēs uh, piekrītam komisijai uh, šobrīd Izskatās, ka esam vienprātīgi, ka mums jāvēršas pie Spānijas iestādēm un jālūdz papildi informāciju. Un svarīgākais uh, ierosinājums, un šeit ir dažādi viedokļi, kolēģis ierosināja neslēgt lūgumu rakstu, bet ir viena kolēģi, kur vēlējās šo lūgumu rakstu slēgt. Es prasu, lai tiktu slēgta šīs lūgumraksts, jo nav nekāda indikātora par to, ka būtu veikts kāds pārkāpums. Ja lūgumraksta autoram ir kāds pierādījums par pārkāpumu, tad mēs to visu izmeklēsim, bet ir taču kontrola, ko veids komisija un arī Spānijas valdība, bet neviens nav teicis, ka būtu kāds pārkāpums, lūgumraksts ir jāslēdz. Ja nākotnē būs informācija par pārkāpumiem, tas tad es to lūdzu kā no nu tautas partijas, tad arī mēs to izskatīsim. Priekšsēdētāji, mēs prasījām pretējo Rosā. Dosimies uz Astūrijām. Tur redzēsi, kur ir industrija, kur ir darba vietas, kas ir radītas ar šo naudu. Es te aicinu. Braucam! Ez egy, ez egy nagyon baráti javaslat volt, és ez nem... Nu, tas ir ļoti jauks ierosinājums, man tas patīk. Ja uzņematies šo nu, uzdevumu īstenot, un ja jūs vēlaties uh, tad slēgt šo lūgumrakstu, tad nu, tā arī darīsim. Tad slēgsim šo lūgumrakstu, pateicos visiem. Okay. And, uh, we continue in... Nu, turpināsim februārī mūsu darbības. Tad kā balsojam? 2 pret 2? 3 pret 2? Parece bien, aparte de llevaros a Asturias si queréis. Varbūt braucam uz Astūriju reģionu. Un tad mēs arī viņiem varam atvēlēt divus mēnešus, lai eh, snieg, lai eh, varētu iesniegt vairāk informāciju. Jā, ļoti labi. Ok. Azt, azt kell, hogy mondjam, hogy hihetetlenül lovagias. Nu, man tad jāsaka, ka Jā, tas ir ļoti uh, saprātīgs, taisnīgs risinājums. Divi mēneši pagaidīsim, paskatīsimies, kas notiks, un tad slēgsim eh, lūgumu rakstu. Un uh, tagad visiem novēl pa patīkam pavadīt vakaru, un tiekamies atkal februārī.